Good afternoon. Labdien, dārgie kolēģi! Es zinu, ka mēs arvien vairāk pietuvojamies vasaras atvaļinājumam. Tās ir ļoti labas ziņas. Un to var manīt. Šī komitejas sanāksme vairs neizskatās pēc Lībes komitejas sanāksmes. atsāksim li Libas komitejas darbu, un šis ir pēdējais darba cēliens. Turpināsim darbu kārtību ar 17. punkta izskatīšanu. Runāsim par Eiropas patvērumu atbalsta biroju. 2011. gada darba programmu. Un par to mums stāstīs izpildirektors Roberts Visers. Esiet sveicināti mūsu komitejā. Priecājamies jūs redzēt Lībe komitejas pēcpusdienas sesijā. Mēs e, priecājamies par šīs jaunās organizācijas e, organizācijas eh, darbu uzsākšanu un uzklausīsim tās darba programmu 2011. gadam. Grib, gribu jums atgādināt, ka šī EIS aģentūra tika oficiāli atklāta Valetā, Maltā 19. jūnijā. Un tā būs neatsverams in instruments, kas palīdzēs panākt daudz visaptverošāku un um, aizsargājošāku vispārējo Eiropas patvērumu sistēmu. Un tas ir svarīgs, uh, svarīgs sasniegums drošības, tiesiskuma um, telpas uh, uzturēšanā. Tad dod vārdu Visera kungam, un pēc tam mēs varēsim padiskutēt par šo jātājumu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi. Esmu pateicīgs, ka atkal varu uzstāties Libe komitejā. Pagājušā gada 9. decembrī es eh, uzstājos jūs priekšā kā kandidāts un pēc tam 1. februārī, šā gada 1. februārī es tiku iecelts attiecīgajā āmatā, izpildu direktora āmatā. Un tagad es jums pastāstīšu par 2011. gada darba programmu, kas jums tika izsūtīta pirms kāda laika. Kopš tā laika ir e, notikuši dažādi notikumi, kurus mēs nevarējam paredzēt, piemēram, situācija vidusjūras reģionā. Tas nozīmē, ka mūsu prioritātes ir nedaudz mainījušās, tomēr vairāk vai mazāk mēs uh, Eh, mēs darbojamies atbilstoši programmai tās sākotnējā redakcijā. Eh, es vēlos atsaukties uz Stokholmas eh, programmu un rīcības plānu, kā arī vispārējo Eiropas patvērumu sistēmu. Es mēģināšu izcelt svarīgākos darba programmas elementus. Vispirms sākšu ar organizāciju, uh, Es esmu pirmais šīs organizācijas darbinieks, tas nozīmē eh, re, darbinieku rekrutēšana, konkursi un tā tālāk. Rekrutēšanas eh, jomā mēs pašlaik intervējam ļoti daudz potenciālo darbinieku un būs 27 pastāvīgas eh, pozīcijas. Un uz šīm 27 vietām ir 2500 kandidātu. Uh, Tas ir ļoti daudz, tomēr komisija sniegusi svarīgu atbalstu, un tādēļ mēs spējam tikt galā ar šo uzdevumu. Otrakārt, e, mēs e, cenšamies sameklēt tā saucamos valsts ekspertus, e, plānots, ka būs 11 līdz 12, un lielākā daļa no tiem jau ir iecēta savos amatos. Līdz nākamajam gadam mēs vēlamies eh, sameklēt 40, 40 pastāvīgos darbiniekus. Tāpat arī mēs eh, vēlamies sniegt atbalstu ekonomikā situācijas uzlabošanai Grieķijā. Pateicoties komisijas atbalstam, mums eh, ir izdevies izdevies izstrādāt atbalsta programmu Grieķijai. Aprīļa sākumā kopā ar Grieķijas ministru Papucis kungu man izdevās parakstīt darbības plānu un pirmās patvēruma uh, atbalsta grupas tika nosūtītas uz Grieķiju. Pateicoties Grieķijas sadarbībai, mums izdevās uh, iekustināt šo uh, šo eh, darba programmu. Tā ka darbs noris atbilstoši plānam. Svarīga, eh, situācija Grieķijā ir svarīga un ir svarīgi panākt uzlabojumus. Tāpat arī plāns ir jāizstrādā, lai mēs varētu nodrošināt eh, stabilu, un, stabilu situāciju ilgtermiņā līdztekus rīcības plānam un atbalsta plānam Grieķijai. Mēs esam sākušas e, dažādas e, aktivitātes, e, piemēram, Eiropas patvēruma mācību programma, kas no šā gada septembra sāks, no šā gada septembra mēs sāksim organizēt apmācību kursus šīs programmas ietvaros. Uh, Ļoti daudz mēs piešķiram arī izcelsmes valsts informācijai. Eh, jaunajam eh, izcelsmes valsts eh, informācijas portālam, kas šajā vasarā tiks paplašināts, un to pārņems EASO, jeb Eiropas patvērumu atbalsta birojas. Tāpat mēs arī sāksim izstrādāt ziņojumu par Afganistānu. Mēs arī plānojam uh, sniegt savu pienesumu ēzes rīcības plānā par nepilngadīgajiem, kas ceļo bez pieaugušo pavadības. Un uh, mēs sadarbosimies ar Frontex. Mums ir arī eh, tā saucamā eh, patvēruma, eh, patvēruma iejaukšanās Veselības Intervention Pool programma, kuras ietveros tiek izveidotas atbalsta programmas. Kā jau es apsolīju pagājušā gada decembra uzklausīšanas laikā, mēs plānojam rīkot pirmo konsultatīvo fórumu gan ar pilsoniskās sabiedrības, gan uh, akadēm, akadēmiķu pārstāvjiem šā gada decembrī. Un tādā veidā mēs varēsim pilnībā izmantot pilsoniskās sabiedrības un citu sabiedrības pārstāvju pieredzi. 19. jūnijā notika uh, mūsu organizācijas formālā at oficiāla atklāšana Maltā. Mēs esam noslēguši īres līgumu Maltā ar eh, līgas, īres līgumu par eh, savu biroju īres līgumu ar Maltas varas iestādēm. Mūsu birojs, eh, bi, mūsu birojs ir izvirzījis ambiciozus mēķus, no mums ļoti daudz sagaida. Mums, mēs rīkosim vispārēju rīkojām vispārēju Eiropas patvēruma uh, meklēšanas jomas konferenci un runājām par Eiropas patvēruma sistēmu. Pēdējo mēnešu laikā kļuva skaidrs, ka patvērumu meklēšanas sistēmas var spēt funkcionēt tikai tad, ja tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts no dalību valstu komisijas un Eiropas parlamenta puses. Līdz šim šī apņemšanās atbalstīt mūs eh, ir, ir bijusi ļoti jūtama. Man prieks to paziņot. Mēs turpināsim īstenot savu darbu programmu arī nākamajā gadā un turpināsim attīstīt tās pašas aktivitātes. Līdztekus tam mēs eh, pievērsīsim vairāk uzmanības trešo valstu atbalstam, iedzīvotāju pārvietošanai un citiem jautājumiem diemžēl, buļ, arī mūsu, uz mūsu organizāciju atrau, attiecas uh, uh, nulles attīstības, pro, nulle, nulles attīstības līnija. Un uh, mūsu kapacitātes samazināšana mūs nostādīs daudz grūtākā situācijā. Jau ir ļoti daudz paveikts, un mēs esam apņēmības pilni turpināt tādā pašā garā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Mēs visi novēlam jums veiksmi, jums un Eiropas patvērumu atbalsta birojam, lai jūsu darbs attīstītos. Tagad dod vārdu diskus, dod vārdu kolēģiem. Varbūt komisijas pārstāvis vēlas izteikties. Tad sāksim diskusijas. Vandekamp kungs vēlas izteikties pirmais. Paldies, priekšsēm. Ja Fisar kungs pie mums viesojās, es atcerējos jaunību, jo arī es reiz biju Nīderlandes parlamenta deputāts un arī tur jau iepazinos ar Fiser kungu, labprāt turpināšu ar viņu sadarboties. Paldies par jūsu prezentāciju, <clears throat> par visai eh, skaidro jūsu darba programmas izklāstu, bet man būtu arī četri jautājumi. Šis ir uh, sākuma posms kopienas atbalsta biroja darbā, kas gan nenozīmē, ka jūs vēl neko nevarētu darīt. Eiropas pilsoņi gaida rīcība arī no jūsu atbalsta biroja. Un ja jūs paraugaties uz Eiropas parlamenta deputātu klātbūtni šeit zālē, nu tad liekas, ka politiskais patvērums ir kā nebūtu nopietnas jautājums Eiropā, bet labi. Mans pirmais jautājums attiecas uz Grieķijas programmas efektivitāti. E, speciāls devušies uz turieni, vai tam ir bijis rezultāts, vai robeža ar Turciju tagad ir droša? Grieķiem ir arī daudz citas problēmas, tas visiem ir zināms, bet kāda ir rezultāti šajā jomā? Un es atgriezīšos pie tā arī vēl uh, runājot par nastu uh, taisnīgāku sadalījumu. Bet uh, eh, tad vēlreiz, kāds ir bijis līdz šim Grieķijas atbalsta programmas rezultāts? Otrakārt, kurā brīdī jūs prāt mēs varēsim runāt par to, ka sākuma posms jūsu uh, atbalsta biroja darbā būs pabeigts? Kad jūs varēsiet tiešām sākt savus uzdevumus? pilnvērtīgi īstenot. Un tūlīt pat arī trešais jautājums, vai ir tādas dalībvalstis, kuras jau tagad e, nopietni ņem vērā jūs sacīto. Domāju, piemēram, par Francijas, Itālijas un Tunisijas bēgļu e, incidentu, kas meklēja politisko patvērumu, nu, tas nebija gluži paraugs tam, e, kādiem vajadzētu būt risinājumiem. Kā tad ir? Vai Sarkozī kungs jau sadusmojās, ja jūs ieklapojaties? Un nākamais jautājums par taisnīgāku nastu sadalījumu. Kā tad ir ar to? Vai e, tas tiek tulkots tā, ka politiskā patvēruma meklētāji tiek vienkārši nosūtīti tālāk, Iepšu tomēr mēs prasam, lai valsts, kurā viņi e, pirmoreiz piesakās, e, kaut kādu veidu pārbaudas tomēr izdara, un kāda varētu būt jūsu loma šajā kontekstā, un kāda varētu būt šajā kontekstā attīstīt to, ko gadu laikā. Paldies priekšsēd. Paldies. Paldies par jautājumiem. Tagad vārds Sipeles kundzei. Paldies. Diemžēl mūsu rīcībā ir tikai ierobežots laiks. Es gribētu uzdot diezgan konkrēts jautājums. Jūsu aģentūra ir tādas uh, jauktas dabas, jums ir uh, savs personāls, bet ir arī noriekotie nacionāli eksperti. Kā tad uh, funkcionē uh, viņu sadarbība? Kā var funkcionēt, piemēram, vācu ekspertu palīdzība uh, ko viņi sniedz Grieķijas varas iestādēm. Grieķija eh, visādā ziņā pat laban ir, eh, nu jā, sarežģīta valsts, eh, šai valstī ir uzdots taupīt, taupīt un vēlreiz taupīt, diez vai tas ļoti uzlabo situāciju patvērumu meklētāju uzņemšanas apmetnēs un uh, Eh, nu, kā tas izpaužas Grieķijā un kāda varētu uh, konkrēti būt jūsu, uh, kāds varētu būt jūsu biroja atbalsts? Man interesētu ir jautājums par uh, mazgadīgajiem, kas uh, ir iedodušies līdzās patvērumu meklētājiem, vai jūs varēsiet šajā jautājumā arī sniegt vēl uh, konsultācijas dalībvalstīm trešā joma. Uh, Eh, trešās valstīs izmitināšana, kā tas darbosies? Vai jūs ar skartiem trešām valstīm un arī ar dalību valstīm nosūtīsiet savus dali, eh, darbinieks uz, uz šīm trešām valstīm un gal galā tāda varbūt drusku necienīga piebilda? No dažām dalībvalstīm un dažiem grupiem mēs pēdējo mēnešu gaitā esam dzirdējuši, cik tas esot briesmīgi ar visiem šiem patvērumu meklētājiem un imigrantiem, tad es tomēr nedaudz brīnos, kad politiskā patvēruma atbalsta biroja budžets netiek būtiski palielināts, kaut vai ar mērķi e, tikt vaļā no šiem patvērumu meklētājiem. Nu, tāda mazliet necienīga piebilda, bet laikam jau. Uh, tomēr e, mēs Eiropā, mums vēl klājas pārāk labi, lai mēs e, saprast, ka šeit ir nepieciešams atsignēt līdzekļus. Paldies, tad e, Lambertas kundze, kas bija ziņotāji. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Viser kungam. Prieks jūs atkal šeit redzēt. Vēlos uzdot jautājumu par budžetu. Attiecībā uz to, kāds kāda veida darbs vai kādi pasākumi netiks paveikti, e, ja budžets saglabāsies pašreizējā līmenī. Nākamais jautājums no tiesiskā regulējuma puses viedokļa ir par patvērumu pieprasījumiem un informāciju e, un kā tā tiek interpretēta vēlos uzzināt, ko dalībvalstis piedāvā šajā sakarā. Kā jūs varat palīdzēt dalībvalstīm apstrādāt šos pieprasījumus daudz efektīvāk? Un kā jūs palīdzat dalībvalstīm daudz skaidrāk eh, noformulēt eh, šos pieprasījumus? Vai jūs varētu teikt arī uh, dažus vārdus par jūsu saistību ar citām aģentūrām, kas nodarbojas ar jauktām uh, imigrantu plūsmām un kā šī sabiedrība, sadarbība uh, attīstās. Tāpat arī, kā Eiropas Savienība varētu politiskā līmenī palīdzēt un sekmēt e, šīs e, jauktās plūsmas. Piemēram, nu, mums ir imigranti, mums ir patvērumu meklētāji, bēgļi. Tas viss ir e, vienā, sajūts vienā katlā. Tātad, kā jūs spējat tikt galā ar šīm atšķirībām? Paldies! Citu jautājumu nav. Ir jautājums, Klīskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Runā šīs. Īstenībā var lielā mērā piebalsot Fandenkām kungu jautājumiem un turpināt viņu domu. Tātad īpaši man interesēta situācija pie Grieķijas-Turcijas robežas. Šī problēma pastāv jau ilgu laiku te tuvāko gadu laikā tiešām būtu beidzot kas jādara. Lai Turcija, kā izcelsmes un tranzīta valsts, nelegālai imigrācijai tiktu mazināta. Ir šie ziņojumi par izcelsmes valsti, kas ir šo ziņojumu jēga Vai tas nozīmē praksē, ka šī informācija tiek izmantota e, eh, patvērumu meklētāju apakaļnosūtīšanai, kuri ir atzīti par e, tādiem, kas ne, nav pelnījuši patvērumu? Jebšu vai tos var izmantot arī pirms e, tam jau patvērumu pieprasījumu vērtēšanā. Uh, Laikam citi nevien, viens nav pieteikšies tagad debatēs, dosim tagad iespēju Fiser kungam atbildēt. Paldies priekšsēd, paldies deputāti par jautājumiem. Laikam es mēģināšu atbildēt eh, uzdoto jautājumu secībā. Tātad par Grieķiju jautāja vairāk deputāti. Grieķijas programma ir visai plaša, divu gadu garumā, varbūt pat eh, vēl garāka, eh, tā ir ļoti ambicioza mērķi, kas attiec uz politisko patvērumu, tajā ir trīs galvenās sadaļas. Pirmkārt, jauns eh, patvēruma aģentūras izveide, otrkārt, neatkarīgas patvērumu meklētāju pieņemšanas aģentūras izveide, un ap 50 tūkstoši iekavēto lietu risināšana Grieķijā, un ceturtā sadaļa, e, kas vairāk gan attiec uz Frontex, kas ir e, robežu e, pārvaldības apsardzības sistēmas uzlabošana. Ja robeža tiks slēgt, Vanankāp kungs, vai, vai tas notiks vai nenotiks, tas nav jautājums, kas būtu manā kompetence. Protams, tas tieši ietekmē patvērums situāciju taču tomēr tas ir drīzāk Frontex jautājums. Un tagad es mazliet sajaukšu atbildes uz dažiem jautājumiem, kas izskanēja, jo Lambertas kundze jautāja par saikni ar citām aģentūrām, par sadarbību citām aģentūrām. Es ar Frontex esmu jau visai ātri nonācis pie secinājuma, ka mūsu sadarbībai vajadzētu būt pēc iespējas ciešākai. Jo tiešām mūsu atbildības joms arī pārklājās, EASO un Frontex darbības jomas pārklājās, un jo ātrāk var notikt atcijāšana, identificēšana un tam līdzīgi, un jo uh, labāk mēs sadarbosimies šajā procesā, jo labāk. Un tik tiešām, uh, uh, Lamberts kundz, šī sadarbība ir ļoti svarīga. Uh, Tā tad eh, eh, arī, kas attiec uz eh, noraidīto patvērumu meklētāju pieprasījumu apstrādi. Kas ir Grieķijas programmas rezultāti? Mēs jau divus mēnešus strādājam. Valstī Grieķijā Un mums ir cieši satarbība ar ANO cilvēktiesību aģentūru, bet arī ar dalībvalstīm, kas piedalās šajā darbā. Otrkārt, mēs veidojam tātad neatkarīgas organizācijas. Konkrēti rezultāti, jā, bet tā tad organizācijas izveida, nu tas varētu nebūt šis seksīgais rezultāts, eh, uz ko jūs gribētu cerēt Bet, nu, tas tomēr ir pirmais solis, kā nekā, vai ne, lai jūs gribat sasniegt rezultāts. Un vismaz es varu sacīt, ka tehniskā ziņā grieķu varas iestādes strādā pie šī uzdevuma ļoti pozitīvi un konstruktīvi. Eh, es nevērtēšu to, kas notiek eh, savādāk Grieķijā tas neietilps manās pilnvarās. Protams, eh, finanšu situācija ietekmē un sarežģīja Grieķijas eh, vārds iestādēm uzdevumu veikšanu. Labi, tas ir skaidrs, bet šajā jomā Grieķijas vārds iestādes ir noskaņots pozitīvi un konstruktīvi. Paliek tomēr daudz darāmā divi gadi, tas arī vēl ir diezgan ilgs laiks. Kad eh, Eh, birojs eh, spēs pilnībā veikt savus uzdevumus. Tam ir paredzēts, tad 18-19 darbinieki ir paredzēts, ka 80-90 darbinieki, ka mums būtu ar esošo budžetu, tas eh, nebūs, to nebūs iespējams sasniegt nākamgad nākamgad mūsu budžets eh, var, nevar pieaugt, tas paliks tāds, kāds tas ir. Tas nozīmē, ka man vairākas investīcijas organizācijā nāksies atlikt vismaz līdz 2013. gadam, cerot uz to, ka tād budžets eh, atgriezīsies pie sākotnēji plānotā. Kādas tam būs sekas? Protams, tas ietekmēs mūsu prioritātes daļai vienkārši attiecībā uz organizatorisko struktūru, bet arī attiecībā uz sakturisko darbu. Baidos, ka nākamgad tad es biju cerējis investēt mūsu darba ārējā dimensijā, kas ir ļoti svarīgi. Bet tas, laikam, prioritāšu sarakstā tomēr nebūs tik augsts, kā vismaz es to būtu vēlējies Dalībvalsts rēķinās ar ESA darbu. Ja jūs jautājat, vai tas tā ir, nu, es nezinu, vai man tas būtu jāvērtē. Jebkurā gadījumā regula, kas ir pamatā mūsu darbam, ļoti skaidri definē EASAS pamatu uzdevums un e, faktiski tā kā dalībvalstīm ir un paliek pamatu kompetence, EASA šeit nav nekādas e, izpildvaras piešķirt. Eh, tad tāpat laikā jau tagad no dalībvalstīm saņem daudz eh, jautājumus, lūgums, kas eh, šķiet vismaz parāda, ka ir liela dziļa interesētība aģentūras darbā un arī izskan da, liels atbalsts uh, mūsu darbam. Vēl ne līdz šim no Sarkozī kunga personīgi, bet kas to zina? Uh, taisnīgāks nastu sadalījums Runājot pār eh, patvaru meklētāju no, tālāk nosūtīšanu un atpakaļ nosūtīšanu. Kā jūs ļoti labi saprotiet, eh, par šiem jautājumiem ir diezgan neskaidri runāts eh, regulā, kas ir pamatā mūsu organizācijas izveidēji. Es pats ļoti skaidri saprotu, ka tie ir dikti politizēti jautājumi. Mūsu dibināšanas regulā ir sacīts, ka EASA uh, Uh, centīsies izpildīt un sniegt pozitīvu pienesumu jebkādu veidu lēmumiem. Protams, to ir darījuši. Es ar komisāru Malmstrēm un ar Maltas valdību esmu runājis un solījis viņiem uh, sniegt visu iespējamo atbalstu, tik līdz mēs varēsim sākt darbu Maltā. Mans viedoklis, cik nu man tāds ir šajā jautājumā, ir tāds, ka tālāk nosūtīšana uh, Eh, būtu eh, tai jānotiek tikai tad, ja ir eh, patērumu meklētāji lūgumi pozitīvi atbalsta, tad guvuši vērtējumu. Bet tāds mans viedoklis vismaz, kas attiec uz atkārtot izskatīšanai, es nedomāju, ka tas būtu piemērots uh, E, e, gadījums e, tālāk nosūtīšanai, jo tad īstenībā jau vē, gadījums ir ticis, lūgums ir ticis izvērtēts. izvērtēts. Par Grieķijas sadarbību ar ekspertiem. Nu, Tas ir arī viens no interesantākiem momentiem manā darbā, tātad sadarbība ar dalību valstu ekspertiem. Šī sadarbība ir interesanta ar dalību valstīm, bet starp ekspertiem. Uh, Eh, tas ir dažkārt pat eh, diezgan aizraujoši eh, vienas valsts iekšienē, un ja vēl vairākas valsts iesaistīts, tas kļūst vēl interesantāk. Grieķijas gadījumā mēs esam sapratuši, ka nosūtītie eksperti, viņa iesaistīšana darbā un informēšana ar to nepietiek ir jānotiek eh, diezgan eh, pārdomātai projektu pārvaldīšanai, lai procesu virzītu un bez tā neiztikt. Eh, arī tas ir ekspertu uzdevums un ne visi darbinieki ir ļoti labi piemērot šādu uzdevumu veikšanai. Kas attiec uz Atpakaļ nosūtīšana, to es jau pieminēju, par budžetu arī es runāju. E, mutiskā tulkošana arī tā ir svarīga lieta EASO. E, pienesums šajā jomā, manuprāt, ir galvenokārt apmācības lauciņā, jo e, apmācība e, gal galā ir pamats e, tātad, lai atrastu kopīgu valodu politiskā ziņā, Un ja mēs izveidojam kopīgu apmācību programmu visā Eiropā eh, specializētiem darbiniekiem, tad mēs arī eh, šo komunikāciju padarīsim daudz vienkāršāku. Un tad, ja eh, apmācības tiks kopīgi organizētas, tad arī būs, cerams, vienots mūziskās tulkošanas dienests, ir pieredze ar privāto tulku, tātad. Uh, datubāzi un EASA to pārņems, eh, bet mums joprojām ir jāuzkrāj eh, zinām pieredze par to, kādi ir plus, kādi mīnus tulkošanā. Mums kā tulkošana ir diezgan dārgs pasākums, dārgs prieks, tā kā mums būs jārākās uz to, kā to visefektīgāk izmantot. Jau runāju par sadarbību ar Frontex, ar citām āģentūrām. Uh, Arī es cenšos, protams, sadarboties pamatiesību aģentūru, bet, protams, arī, ja nepieciešams, ar Eiropu, eh, cilvēku kontrabanda, daudzas jomas, kurās mūsu eh, pilnvaru jomas pārklājas. Turcijas eh, loma Pēc paša būtības jau tā ir ļoti nozīmīga, jo Turcija ir e, ļoti e, svarīga ES e, kaimiņu valsts, bet galvenā diskusija, kā jūs ziniet, šobrīd ir tīri politiskā līmenī gan divpusējās attiecībās starp Grieķiju un Turciju, gan arī starp Eiropas kopienu un Turciju tas nav jautājums, kas būtu risināms vienai vienkāršai aģentūrai. Tajā pat laikā tas ir jautājums, kas arī saistīts ar aģentūras briedumu, un tas nav risināms tuvāko mēnešu gaitā. Sadarbība ar kaimiņvalstīm un arī ar Turciju, bet ne tikai ar Turciju, būs EASO darba kārtības pašā augšgalā, jo tas palīdzēs mūsu darba efektivitāti uzlabot. Uh, COI ziņojumi, jā, tie ir domāti ne tikai procesa noslēguma fāzē, bet eh, arī dzan un pat vēl vairāk uh, procesa uzsākumam. Ar COI ziņojumiem mums izdosies uh, panākt kopīgu uh, vērtējumu kādas valsts situācijai, un tas ir īpaši nozīmīgi arī sākumā. Un esmu pāris reizes runājis eh, tātad ar dažām pusēm, kas ļoti pozitīvi vērtēja iespēju, ka būs eh, neatkarīgi izcelsmes valstu vērtējumi eh, un ne tikai par atsevišķu valsti. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis, Bet eh, es domāju, ka ir vērts šeit pūliņas ieguldīt gan pilsoniskā sabiedrība, gan dalība valsts, gan tiesības sargājošās iestādes eh, cer uz šiem eh, kopīgiem vērtējumiem, kas būs ļoti labs pamats Eh, lēmumiem Kiprā, Somijā vai vienalga kur uz vienā, vienīdzīgiem pamatiem. Lūk, jautājumu un atbildes. Paldies! Thank you! Paldies! Eh, par prezentāciju, par papildu skaidrojumiem un, ja nebūs otrās jautājuma kārtas no zāles, tad arī ar to mēs esam uzklausīšanu pabeiguši un vēlam Fisera kungam veiksmīgu turpmāko darbu. Jā, es neredzēju jūs, bet jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji. E, klaus, uzklausot otro um, mm, ASO priekšsēdētāju atbildi. Cerunās, e, kas mums ir bijušas par patvērumu Vairāki iepriekšējā sasākuma deputāti augstu vērtēja mm, to jēdzienu, ka tulkojumi notiek valodā, kuru reāli saprot patvēru meklētājs. Tātad neatkarīgi no juridiskās koncepcijas, eh, kur sakaras jaudājumu neuzdošu, jo šis temats jau ir plaši ticis apspriests eh, parlamentā, eh, bet kazuistiski jūs vēlreiz ņemot vērā 27 ņemot vērā situāciju, vai jūs esat saskarušies ar kādām tumšajām zonām no patvērus meklētāju puses, vai ir bijušas krūtības eh, iz, eh, meklējot saprašanos? Fiserkungs, atkal jums vārds. Paldies. Es eh, šobrīd uh, Nevaru sniegt jums ieskatu visos individuālajos gadījumos, bet vispārīgi runājot, tulkošana ir ārkārtīgi svarīga patvēruma piešķiršanas procesā. Tas nozīmē cilvēkiem dot iespēju prezentēt savu konkrēto gadījumu vislabākajā veidā. Un tūkošana ir būtisks elements šeit, arī no cilvēktiesību un pamatiesību viedokļa. Tāpēc daļa asadarba būs ir stimulēt šo procesu daļu. Bez iespējām un vēlēšanās, kļūt par Eiropas tulkošanas organizāciju, jo tas būtu pārāk grūti un tas nebūtu efektīvi, neizmaksas efektīvi. Tāpēc pasvītrot to, cik tulkojums ir svarīgs, e, ietilpst e, kopīgajā apmācības programmā un Es domāju, ka tuvāko gadu laikā būs iespējams sagatavot vadlīnijas patvērumu dienestiem visur Eiropā, un, protams, e, šāda veida jautājumi tur tiks iekļauti. E, paldies, tādējādi otrā atbilžu kārtā ir pabeigta. Mēs Vēlamies pateikties Fiserkungam par 2011. gada darba programmas prezentāciju un atkal ceram uz tikšanos ar viņu. Then... Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta, kas ir 18. mūsu darba kārtībā un attiecas uz arī patvēru meklētājiem, un tā ir pārskatītā versija e, obligātajiem minimāliem standartiem patvēru meklētāju uzņemšanai. Un referents šeit ir kolēģis Antonijam Masips. Un mēs arī uzklausīsim komisijas prezentāciju. Jūs zināt, ka 2008. gadā komisija iesniedz priekšlikumu pārskatītajai direktīvai 203 šērsvītra 9 par minimālajiem standartiem patvēru meklētāju uzņemšanai. Parlaments pabeidza pirmo lasījumu 2009. gada maijā un lai varētu virzīt darbus priekšu un 2012. gadā notikt, no, nolikt termiņu, kā izveidot, kad iz, tiek izveidot eh, kopēja patvērumu meklētāju uh, Eh, patvērmeklētais standarts ir sagatavot šis dokuments. Komisijas pārstāvis eh, sniedz eh, īsu, priekšli, īsu prezentāciju šim priekšlikumam, un pēc tam būs īsa diskusija. Un Polijas prezidentūra ierodas pulksten 16. taču. Es domāju, ka lai mēs eh, bez iemesla neuz, neizsludināt pārtraukumu, vispirms uzslaut, uzklausīsim komisijas eh, izklāstu un pēc tam prezidentūru. Ja neviens neiebilst, tad eh, Mirjela Gannas kundze vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau jūs sacījāt, šis dosie ir labi zināms Eiropas parlamentam un tāpēc Es gribu šajā sakarā pateikties referentam Antonim Masipam Idalgo par darbu, kas ir paveikts sakarā ar 2008. gadu priekšlikumu un parlamentu atbalstu 2009. gadā šim priekšlikumam. Kā jūs zināt, sarunas padomē nebija tikpat veiksmīgas padome nevarēja gaidīt kopīgu pozīciju, un šī iemesla pēc komisija izlēma uzņemties savas politiskās atbildības un īstenot savu iniciatīvas tiesības, lai atsāktu darbus, sagatavojot grozītu priekšlikumu 1. jūnijā. Mums ir tādajādi jādubulto pūliņi, lai sasniegtu 2012. gada mērķus, un mēs domājam, ka ir pilnīgi iespējams izveidot Eiropas kopējo patvērumu režīmu, kas būtu balstīts gan uz efektivitāti, gan uz taisnīgumu attiecībā uz patvērumu meklētājiem un dalību valstu lēmēģi iestādēm. 1. jūnija grozītais priekšlikums ņem vērā Eiropas parlamenta uh, eh, 2009. gada maijā paustos viedoklis, kā arī diskusijas padomē un konsultācijas, kas notika papildus un kuras komisijai notika pēdējo mēnešu uh, gaitā ar dažādām iesaistītajām pusēm. Šo priekšlikumu lielie mērķi, divi lielie mērķi, ir no vienas puses saglabāt uh, harmonizācijas pievienoto vērtību, tas nozīmē ka tā virzās tālāk uz priekšatiecībā uz esošo 2003. gada direktīvu un rieģē uz tiem trūkumiem, kas identificēti komisijas novērtējumā par īstenošanu. Uzņemšanas nosacījumiem ir jāsasniedz augstāks salīdzināmības līmenis un zināms progress pamatiesību ziņā arī ir jānodrošina grozītais priekšlikums ņem vērā vairāk e, aizturēšanas jautājumu un jautājumu par visvieglāk ievainojumiem personām. Būtisks mērķis ir precizēt un padarīt elastīgākus vairākus noteikumus, lai tie būtu vieglāk īstenojami un integrējami nacionālajās juridiskajās sistēmās. Uh, Tā ir viena no problēmām, ar kurām mēs saskarāmies sarunās padomē. Mērķis ir mazināt eh, atšķirības dalību valstu praksē un atvieglot eh, direktīvas piemērošanu uzraudzību no komisijas puses. Priekšlikumā ir iekļauti noteikumi, kas dod iespēju dalību valstīm, kas saskars ar īpašu migrācijas spiedienu, izmantot īpašus rīks, lai varētu rēģēt efektīvākā veidā. Un šajā kontekstā mēs vairāk ņemam vērā bāžas saistībā ar finanšu iesaistīšanos un administratīviem ierobežojumiem Bet precīzāk runājot, es vēlētos norādīt četras grozījumu grupas 1. jūnija eh, priekšlikumos. Pirmā grupa tie ir noteikumi, kas ir paskaidroti un kas paliek eh, stingri spēkā esoši aizturēšanas gadījumiem. Eh, komisija ir no bažījusies par biežajiem aizturēšanas gadījumiem, un arī Lībe komiteja ir e, nereti paudusi savas bažas šajā sakarā konkrēti pēc vairākām vizītēm, kas ir e, notikušas Eiropas aizturēšanas centros. Ir jāpatur grozītie priekšlikumā skaidri noteikumi un jāievieš harmonizācija aizturēšanas sakarā, lai tā tiktu piemērota viendabīgākā veidā un kā pēdējās instances pasākums un saskaņā ar pamat tiesībām. Šis eh, priekšlikums uztur spēkā to, ka aizturēšana var tikt piemērota tikai direktīvā norādītu motivā, motīvu pēc, un arī ņemot vērā proporcionalitā, eh, proporcionalitāti nepieciešamībai, piemēram, piekļuvi eh, ātrai juridiskai kontrolei un piemērotai juridiskai palīdzībai. Šiem grozījumiem ir jābūt savietojamiem un atbilstošiem pamatiesību hārtai un nesenajai Eiropas cilvēktiesību ties, tiesu praksē. Tiesa ir arī, ka e, priekšlikumi vieš vairāk elastīguma attiecībā uz aizturēšanu konkrētās geogrāfiskās zonās kur praktiski ir sarežģīti vienmēr nodrošināt pilnas garantijas, piemēram, tās ir tranzīta zonas un robežu pārejas punkti. Otrā grozījuma grupa attiecas uz uh, cienīgu izturēšanos uh, pret patvēruma meklētājiem. Un jāievieš nacionālajie pasākumi, lai varētu identificēt īpašas vajadzības uzņemot viegli ievainojamas pe personas. Tomēr šie identificēšanas noteikumi ir sagatavoti vienkāršākā veidā un automātiski nenosaka nepieciešami pēc konkrētām administratīvām procedūrām un tie var labāk integrēties esošajās nacionālajās struktūrās. Šo piezīmu atkārtoti mēs esam dzirdējuši no daudzām dalībvalstīm sarunlaikā padomē. Tāpat uh, definīcija personām ar īpašām vajadzībām ir paskaidrota. Pasvītroju arī to, ka pieņemot zināšanu Eiropas parlamenta pozīciju 2009. gada māja rezolūcijā grozītais priekšlikums eh, eh, nepiemina eh, vienlīdzīgu izturēšanos attiecībā pret piekļu veselības aprūpēji. 2003. gada rezolūcija arī norādīja vairākus trūkumus attiecībā uz materiālo palīdzību, ko sniedz dalību valstis patvērumu meklētājiem, un esošie standarti ir pārāk neskaidri un vedina pie atšķirīgām praksēm, tāpēc tika uzskatīts par nepieciešamu atstāt spēkā adekvāta dzīves līmeņa definīciju, lai varētu labāk kontrolēt eh, materiālās palīdzības līmeni, kas tiek sniegta. Tomēr saskaņā ar parlamentu pozīciju un arī, lai ņemtu vērā dalību valstu nostāju padomē, grozīt Piektais priekšlikums vairs neparedz noteikti vienotā caucas punktu Eiropas Savienībā attiecībā uz kuru materiālā palīdzības būtu jānosaka, bet katra dalībvalsts piemēro nacionālā līmenī noteiktas kritērijas, kam ir jābūt samērojamiem un lai varētu atvieglot uh, Uh, uzraudzību tai palīdzībai, kas tiek sniegta patvērumu meklētājiem. Tāpat arī uh, izturēšanās, uh, vienlīdzīga izturēšanās pret patvērumu meklētājiem un attiecīgās valsts iedzīvotājiem ir, pamato, ir iespējama, ja tā tiek pamatota. Un tālāk nākamā grupa lai veicinātu patvaru meklētāju labāku autonomiju, ietilpst un izpaužas tādajādi, ka komisija turpina uzskatīt to, ka bezdarbs, kas tiek uzspiests patvērumu meklētājiem, nozīmē eh, nevajadzīgas izmaksas eh, uzņemšanas valstī, izmaksājot eh, pildu pabalstus. Šāds bezdarbs um, veicina nelegālu nodarbinātību, un mēs esam izlēmuši veicināt piekļuvu darbam kā veiksmīgu pasākumu gan dalību valsts, gan pasākumu meklētājiem, gan uzņemšanas valstī. Tomēr grozītais priekšlikums eh, saglabājot pusgada termiņu piekļuvē darba tirgumā eh, atbilstoši parlamenta pozīcijai dod iespēju nodrošināt pagarinājumu līdz vienam gadam ne kooperatīviem e, pie, pieprasītājiem vai arī liela pieplūduma gadījumā. Šī korekcija nodrošina konsekvenci ar grozīto priekšlikumu, kas ir pieņemts tajā pašā dienā, 1. jūnijā, par direktīvu patvērumu procedūrām, pie kurām mēs atgriezīsimies um, e, drīzumā Lībe komitejā. Pēdējā grozījumu grupa attiecas uz direktīvas ieviešanas vienkāršošanu dalību valstīs. Atkal šis ir pieprasījums, kas ir vairāk kārt izskanējis no dalību valstīm attiecībā uz direktīvas eh, pirmo versiju. Un priekšlikums piedāvā dalību valstīm eh, lielākas eh, manevrēšanas iespējas un ņem vērā, kā jau es to norādīju sākumā, finanšu apsvērumus un administratīvus ierobežojumus konkrēti da da dalību valstīs, kas tiek pakļautas īpaši lielai migrācijas plūsmai. Un šeit ir labāk definēti juridiskie jēdzieni, vienkāršot uzņemšanas standartu un elastīgāk noteikumi, kas praksē ļauj labāk tos integrēt Noslēgumā priekšsēdētāji. Priekšlikums ir jāskatā eh, saskaņā arī, arī ar grozījumiem patvērumu procedūru direktīvā un ar Dublinas eh, regulas procedūrām, un mēs domājam, ka šie grozītie uh, Um, grozījumi sniegs līdzsvaru, nodrošinot patvēruma sistēmas efektivitāti un piemērotu uzraudzības līmeni un aizsardzības līmeni patvēruma meklētājiem, kā to pieprasa Stokholmas programma. Noslēgumā vēlos paust pārliecību. Uh, referentam un komitejai eh, par to, ka komisija ir gatava sadarboties šī dosie sakarā un mēs būsim ar eh, aktīvu lomu to, eh, lai šo dokumentu varētu virzīt. Paldies, Gana kundze. Tagad dosim vārdu referentam Asīpkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Man kā referentam jau iepriekšējā sasaukumā par direktīvu runājot, kura tiek grozīta šobrīd, es eh, runājot ar padomi komiteju un komisēju, sacīt, ka šeit ir jāatbalsta. Ja E, jāskata visa situācija juridiski vēsturiskajā situācijā. Mums bija liels komisārs Barņīkungs, kurš pielika ļoti liels pūliņus. Atvainojos, sakrunātājs nevis Barņī, bet e, Baro, jo Barņī nāca viņas vietā. Tā tad es runāju par Barokungu, un Barokungs ļoti iesaistījās šajā. Uh, dosie šajā tekstā, kas tiek grozīts šobrīd. E, tik tā, ka kaut kurā brīdī man e, likās, ka viņš tur ir pilnīgi apmaldījies. Ne Lībe komiteja, jo Lībe komiteja ir e, ļoti jūtīga pret šiem jautājumiem, bet visā pārējā parlamentā mēs atradāmies ļoti sarežģītā situācijā, lai varētu virzīt grozījumu, ziņojumu. Baro ļoti lielā mērā iesaisties šajā darbā, stiedz atbalstu, un pēdējā brīdī mums izdevās tomēr to virzīt uz priekšu lielu vairākumu. E, un jūnija vēlēšanās e, man kļuvis skaidrs, ka notiks tas, kas arī notika. Katrā ziņā mums bija tā veiksme tiem, kas atbalsta patvērumu ar tādā veidā, kā mēs to sagatavojam tekstos, mēs varējām ehm, pateicoties arī Cecilijas Malstrēmam ehm, darbam, šo mēnešu gadu gaitā mēs esam strādājuši ar, un arī šī komisāra ir bijusi ļoti iesaistījusies, lai meklētu risinājumu ar tām valstīm, eh, eh, kurām, eh, kur saskars ar šķērsļiem, kādi mums ir zināmi. Un tagad gribot virzīt šo tēmatu uz priekšu, Gribu sacīt, ka es turpināšu sadarboties ar komisiju, ar Cecīliju Malstrēmu, ar padomi, e, kura notiks tikšanās ar polijas um, e, pilnvaroto šajos jautājumos. Un mēs turpināsim darbu pie šiem jautājumiem tuvākā pusgada laikā. Tāpat arī esmu atvērts tam, kā pastāv jautājumi, kur ir daudz tālajošāki nekā Eh, ko referents pieļautu, piemēram, jau ko komisijas pārstāv tikko sacīja eh, savā ļoti konsekventā izklāstā, norādīja, ka eh, piekļuve darbam imigrantiem būtu ne tikai ierobežojuši ar šo sešu mēnešu ierobežojumu, bet ir paredzami papildus seši mēneši kuru eh, laikā tie varētu nepiekļūt darbam. Manuprāt, tas ir samērā nepieņēmami vismaz šajā procesuālajā brīdī, lai gan esmu gatavs meklēt risinājumu, jo šis jautājums ir jāatrisina. Otrais jautājums. Eh, sociālo eh, pakalpojumu sniegšana un to uh, Eh, cieņas nodrošināšana varētu, eh, ņemot vērā komisijas eh, pārstāvis skatīt, to varētu vienmēr tādi būt. Šai situācija ir ļoti jāseko, ko nozīmē šis jēdziens cilvēciskā cieņa, ko varētu, uz ko pretendē patvēruma meklētāji. Tālāk ģimenes definējumu. Šeit mums vajadzētu pieturēties pie Lamberta ziņojuma, kas tika apstiprināts, un kur būtu jāievieš kāda eh, konsolidēta, konsolidēta definīcija. No, un kopsavilkumā vēlos sacīt, ka bez šaubām Eh, mēģinot sagatavot eh, tekstu, konsekventu tekstu maksimāli drīz, ņemot vērā, eh, ņemot vērā visu intereses. Es atbalstu komisāres pūliņus, komisijas pūliņus kopumā un esmu gandarīts, ka ka ļoti būtisks un Eiropas Savienībai nozīmīgs ir tulkojums, tulkojuma jautājums. Paldies, Masip kungs, un tagad mēs sveicām Polijas rotējušās prezidentūras pārstāvi. Mēs redzam, ka viņi ir ieradušies Libi komitejā, viņi ir laipni lūgti, un mēs apspriežam pārskatīto versiju. Uh, patvēru meklētāju uzņemšanai, un mēs nepacietīgi gaidām prezidentūras viedokli. Jums tagad vārds. Um, thank you very much. Paldies, labdien visiem! Es domāju, ka būtu godīgi teikt, ka mēs ar nepacietību gaidījām uh, komisijas, eh, komisijas prezentāciju par šī teksta pārstādāto redakciju jau kopš jūnija beigām. Esmu apņēmies uzsākt pārunas par šo dokumentu pēc iespējas ātrāk. Rīcības plāns, kas mums te ir priekšā, Eh, ir pabeigts pirmajā līmenī, pirmā lasījumā, ekspertu līmenī. Tas nozīmē, ka padomis eksperti eh, jūlija pirmajā ceturksnī to ir izdarījuši. Un uz šo diskusiju pamata mums būtu jāsāk domāt par kompromisa priekšlikumiem, ko mēs varētu izstrādāt vasaras laikā, un tad mēs varētu tos piedāvāt padomes ekspertiem izskatīšanai septembrī. Ja jums šāds plāns patīk, tad uh, Ehm, mēs varētu mēģināt organizēt savu darbu atbilstoši tam. Runājot par diskusijām, līdz šim tās ir bijušas ļoti konstruktīvas, padome ir bijusi ļoti sadarboties griboša. Protams, ka vēl joprojām ir daudz pie šī dokumenta jāstrādā. Un vēl ir daudz eh, darāmā, tomēr es domāju, ka oktobra, septembra, oktobra laikā mēs to pabeigsim. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad es došu vārdu komitejas locekļiem. Papanika kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu grieķiski, tas man ļaus izteikties daudz precīzāk. Paldies komisijai par izklāstu, paldies referentam. Piebildīšu. Tautas partijai vadlīnijas. Mēs visi piekrītam tam, ka jāvirz uz priekšu patvērumu paketi. Ne tikai tāpēc, ka mēs esam vienojušies politiskā plānā, pār termiņu 2012. gadam, bet arī tāpēc, ka mēs labi saprotam, ka laika ir maz, ka mēs dzīvojam grūti sarežģītā periodā un vairāki mūsu līdzpilsoņi ir ļoti nelādzīgā situācijā viņi ierodas no kaimiņu valstīs, eh, un tam, ja mēs pie eh, skaitām problēmas Sīrijā, Ziemeļāfrikā, tad nebūtu nav viss tik vienkārši. Katrā ziņā mēs esam gatavi pielikt visus pūliņus, lai tiktu galā ar šo paketi, protams. Es esmu ļoti rūpīgi sekojis notikumu attīstībai Bet es gribu izprast, kur šķēršļi meklējumi ir padomē, kā mēs varam rīkoties konstruktīvi, kā panākt konsensus e, un vienošanos par pamat līnijām. Taču paralēli tam nevajag aizmirst to, ka dokumenti, kas ir pieņemti parlamentā un parlamenta nostāja iepriekšējā sasaukumā un e, kur ik viens runā pār dažādiem sākuma punktiem, un mums ir jāmeklē e, kādi kopsavilkumi. Es piekrītu tam, ka ir kaut kas šo cilvēku labā jādara, un mums ir pienākums kaut ko darīt, lai viņi tiktu beidzot pienācīgi aizsargāti bet mūsu pārdomu ietvaros, pieņemamo lēmumu ietvaros, mums ir jāapliecina vismaz minimāla konsekvence. Paskaidroju sīkāk. Mēs nevaram kaut ko sacīt šī ziņojuma ietvaros un pēc tam kaut ko citu sacīt Gijomas ziņojuma ietvaros. Mūsu violas ir jāsaskaņo, jo mēs redzam, ka grozījumi ir iesniegti un tie, kuri vēlas atbildes patvēruma dosjē, vēlētos ar šo grozījumu palīdzību, ja tiek pieņemta Eh, pieņemti, izmantot sezonas, eh, iekļaut šeit sezonas strādniekus, kas radītu zināmu, eh, zināmu apjukumu, kas nebūtu neatvieglot uzdevumu. Mēs nevaram nonākt pie kopīgiem un vienotiem secinājumiem. Un tagad es gribētu šī, šajā sakarā sniegt Eh, tādu piezīmi, ka mums ir, neraugoties mūsu eh, labajiem nodomiem, mums ir jābūt realistiskiem. Mēs esam konstatējuši, ka valstu līmenī ir labi, mazāk labi un slikti piemēri. Piemēram, es esmu no Grieķijas un es E, zinu, kādi ir lēmumi un spriedumi, kas ir izteikti šajā sakarā, mēs nevaram apmierināties ar status quo un ignorēt Berlīni divi. Es mēģinu pateikt to, ka pašreizējā praktiskajā situācijā saskaroties ar e, e, vajadzībām, kas tiek izjustas un mūsu labo grību, Um, palīdzēt šiem nelaimīgajiem. Ja mēs ņemam vērā visus uh, nosacījumus, tad mēs varēsim rīkoties vislabākajā veidā. Paldies! Lamberts kundze. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisijas pārstāvim par ļoti skaidru, uh, skaidru paskaidrojumu par šo pārstrādāto redakciju un par tajā iekļautajām izmaiņām. kā, kā kolēģi jau teica, mums būs jāizvērtē mūsu esošā pozīcija un ir jāizvērtē jaunie priekšlikumi, lai varbūt mainītu uh, savu nostāju. Kāda būs mūsu pašu procedūra eh, šī dokumenta izskatīšanā? Man mums pašiem ir jācenšas rīkoties konsekventi. Tātad mums kā komitejai ir jāapsver, kā tad mēs rīkosimies saskaņā ar kādu procedūru. Mums ir e, šeit jau pieminētā secīgā procedūra un e, ir iekļaut atsauci uz ģimeni, tad kas ir ģimene. Un tas ir tieši tas, ko mēs vēlējāmies no padomes. mēs varbūt varētu panākt labāk progresu valodas jautājumu vēl atsevišķās jomās, kas uh, ir sastopams šajos, eh, šajā dokumentā. Šobrīd mūsu rīcībā ir ļoti visaptveroši izvērtējumi, kā šī direktīva, eh, kā šī direktīva darbojas dalību valstīs. Un mūsu rīcībā te ir daudz vairāk informācijas nekā bija pirmajā posmā. Pirmajā pārstrādātā, pirmās pārstrādātās redakcijas gadījumā, pir, pirmā, sas, pirmā sasaukuma la, laik, iepriekšējā sasaukuma laikā. Es arī ļoti atbalstu padomes eh, apņēmīgo pieeju, kas ir ļoti patīkama pārmaiņa Protams, ka mēs visi vēlamies redzēt eh, progresu. Jautājums tikai, vai mēs nedefinējam progresu atšķirīgi. Eh, tātad vēlos uzzināt, eh, kādā, kā, saskaņā kādu procedūru mēs rīkosimies kā parlaments. Paldies! Vārds Sipeles kundzei. Paldies! Gribētu sākumā labprāt sacīt divus teikumus par Papa Nikolau kungu sacīto par dažādu pasākumu viengabalainību. Un šeit par politisko patvērumu meklētāju iespējām strādāt. Šeit ir jābūt vismaz tādai konsekvencei, ka katram, kas uzturas legāli eh, mūsu dalībvalstīs, ir jābūt arī piekļuvēju darba tirgumu, un ja šādas tiesības viņš bauda, tad vajadzētu būt vienkāršam principam spēkam uh, vienāds atalgojums par vienādu darbu vienādā vietā, kas arī e, imigrācijas akceptants uzlabot. Mums visiem ir nepieciešama imigrācija. No referenta mēs dzirdējām dažus punktus par to, kas attiecībā šajā jauno tekstu ir e, savādāks, kurā virzienā mēs varētu doties. Priecājos, ka arī prezidentūra nepacietīgi ir gaidījuši šo jauno tekstu, ir arī uzsākusi jau darbu pie šī jaunā teksta, bet neesmu dzirdējis kurā virzienā prezidentūra vēlas doties ar šo tekstu. Es priecātos eh, šo tos konkrētāk šajā sakrā vēl dzirdēt no prezidentūras. Priekšsēžu kungs, dārgie kolēģi, pēc tam direktīvu, tad es esmu arī e, izteiksies par citām direktīvām, tagad arī par direktīvu par patvērumu meklētā uzņemšanas noteikumiem. Izteikšos paldies, ka ir e, viegla blēnībā parlaments ierosinājumiem e, nodrošināt, taču tas tikai daļai ir izdevies. Nav izdevies attiecībā uz to, ka nav bijusi vienlīdzības nodrošināšanā sociālajiem uh, pakalpojumiem dažām valstīm tas būtu pārāk daudz prasīts, pārāk dārgi, bet skaidrs ir, ka patvērumu meklētājiem ir jābūt arī saprātīgiem, cilvēku cienīgiem apgādai, sociālai drošībai un izmitināšanai, un pret viņiem jātiecas godīgi, ja tā var teikt. Džīna Lamberta runāja par uh, ģimenes jēdzienu, uh, kurai tiešām šajā kontekstā ir jābūt konsekventai. Kval, uh, eh, profesionāla kvalifikācija intuitīvi mēs vienojamies par pozīciju, kuru gal galā arī padomu gal bija gatava atbilstīt. Dažādās definīt, uh, re, uh, direktīvās nevajadzētu dažādā veidā definēt ģimeni. Uh, tas būtu sarežģīti. Ja mums vienā direktīvā būtu viena ģimenes definīcija, otrā otra, bet ir viena joma, kurā es mazliet brīnos, proti e, tas ir bezmaksas juridisko konsultāciju joma. Patiesībā mēs bijām kopīgi starp politiskām grupām vienojušies par to, e, ka būtu mazliet savādāk. E, šeit arī būtu ievērojama tomēr konsekvence starp dažām direktīvām. Uh, Eh, un jāraugās uz to, lai tas, ko mēs lemjam, būs arī praktiski īstenojams. Un lūdzu, ne tikai sākot no 2014. gada, kad jau visi būtu nesamierinām sastriedējušies, bet mēs vēlamies panākt to, lai viss pakotni būtu ar saprātīgiem minimāliem standartiem, bet solīdi izpildām realistiski, lai tiešām tās būtu politiskā patvēruma uh, likumdošanas pakotne. Un pēdējais, kurš gribētu sacīt, uh, man rad bažas tas, ka politisko patvērumu vienmēr jauc ar migrācijas tēmu kopumā. Šīs lietas ir tomēr jānodala. Viens ir humanitārās tiesības, otrs ir eh, migrācija, kas mums varbūt ir tiešām nepieciešama eh, dārga tirgus apsvērumu vai citu apsvērumu dēļ. Eh, šeit ir jānodala tomēr. Nevar to visu samest vienā katlā, vienā direktīvā. Tas tomēr ir rūpīgi jānodala. Paldies! Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να... Paldies. Yeah. Es vēlos pateikties komisijai par šo jauno priekšlikumu un pat, ja ir šie priekšlikumi jāpēt izsīkāk, tomēr es apzinos, ka polijas prezidentūra e, ir ar nodomu virzīt šo dosiju. Un šis dosija ir ar pirmšķirīgu nozīmi, ja mēs vēlamies respektēt 2012. gada termiņu. Kā politiskā grupa mēs esam iecerējuši piedalīties šajos pūliņos, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu. Es piekrītu Cipels kundzes sacītājiem. Atalgojumam ir jābūt vienlīdzīgam par vienlīdzīgu darbu, tas ietilpst darba tiesībās, un es domāju, ka šie priekšlikumi ir jāskat cīkāk, un mums būs iespējas negrozījumus. Paldies! Paldies! un Hirstas kundze. Paldies, priekšsēd. Liberāļu vārdā var sacīt, ka mēs arī ļoti apsveicam to, ka šī patvēruma, patvēruma paketes daļa tagad tiks intensīvāk apspriesta. Izšķīgi nozīme ir tam, lai tiktu nodrošināta viengabalainība konsekvences ar dažām direktīvām to mēs sacījām arī diskutējot par citām direktīvām, vai tas ir runājot par ģimenes terminu vai ar citām direktīvām, tas ir elementāri nozīmīgi. Pretējā gadījumā implementācijā mums radīsies noviens problēmas. Direktīva varbūt ir viena no centrālākiem un svarīgākām šajā jomā, jo tā tiešām uh, tieši ietekmēs cilvēku dzīves vietas, kur viņi tiks izmitināti, vai viņi saņems eh, pārtiks talons, kāda būs viņa piekļuve veselības aprūpas sistēmai, kāda būs viņa piekļuve darba tirgumu. Es domāju, mums noteikti būtu jāņem vērā ka šeit arī e, mēs tiektos uz mērķi integrēt šīs e, personas jau no pirmās dienas. Uz to būtu liekams akcents. Arī, ja beig beigās tad tiek saņemts negatīvs atzīmes, ir svarīgi e, kaut vai šajā laikā e, šiem bēgļiem nodrošināt e, cilvēcisks dzīves apstākļus. Šajā gaismā es domāju, varam sacīt, ka jautājums ir ļoti aktuāls un konkrēts arī plašākās sabiedrības acīs un būs arī sensitīvs jautājums. Liberā. E, dalībvalsts ir skaidri sacījuši līdz šim, ka tās nevēlas vairāk tērēt šai jomai un mūsu atbildībā ir sensitīvi attiekties pret šo skaidri pateikt, kas būs, kas nebūs, lai e, neizraisītu lieku pretestību jau priekšlaicīgi. Ja mēs esam diskusijas pabeiguši, tad atkal dosim vārdu Masipkungam referentam. Kā jau sacīju iepriekš, esmu atvērts sarunām, esmu gatavs runāt ar polijas prezidentūru, lai mēs varētu pakāpeniski virzīt šo dosiju uz priekšu. Es Uzskatu, ka robežas, eh, ka, ka eh, starp eh, patvērumu un imigrāciju ir ļoti nozīmīgi, lai nebūtu apjukuma un neskaidrība sabiedrībā. Bet jānorāda, ka patvērums tiek piešķirts personai, kas tiek vajāta savā valstī un kas var atgriezties savā valstī, ja, ja ir eh, nosacījumi mainījušies. Tas ir pilnīgi skaidri noteikti šī dosie preambulā. Un es domāju, ka ja mēs šo atšķirību skaidri norādām starp imigrāciju un patvērumu un neatkarīgi no pāriem jautājumiem, kas ir saistām ar imigrāciju. Mēs nerunājam par imigrāciju šeit, bet par vajātām personām izcelsmes valstīs, eh, kuru, kuri apstākļiem mainotu, mainotos, varētu apgriezt, atgriezties savās valstīs. Manā valstī, mana ģimene, kas tika vajāta Franko diktatūras laikā, piemēram, vairs nav neviena spāņu eh, bēgļa nevienā valstī, bet cilvēki eh, eh, ir vajāti, tiek vajāti tik lielā mērā, ka tas ir salīdzināms pat ar genocīdu. Uh, Un mums, Eiropiešiem, kas sevi defin, definē kā cilvēktiesību aizstāvjiem, mums ir jādod iespēja klasificēt šo situāciju un to risināt, kā pienākas. Paldies, paldies. Turpin priekšsēdētājs. Ar to mēs eh, noslēdzam diskusijas šī punkta sakarā un esam ļoti savlaicīgi eh, nonākuši līdz nākamā darba kārtības eh, punktam, kas ir. 19. un pasažieru datu reģistru izmantošanu. PNR. Un Timotīs Kerkops, mūsu kolēģis ir referents, un šis darba kārtības punkts attiecas uz piedāvāto direktīvu par pasažieru vārda. Uh, reģistru izmantošanu, lai varētu novērst teroristu uzbrukumus. Vārdu sakot, lai varētu apkarot nopietnas noziegumus. Mēs eh, pilnībā nedebatēsim šo jautājumu, bet pietiekami ir tas, ja mēs zinām, ka teksts ir jauns priekšlikums pēc 2007. priekšlikuma par e, eh, ietvēru direktīvu attiecībā uz šo tematu un attiecībā uz PNR sistēmas ieviešana starptautiskajos lidojumos. Dažādi viedokļi ir sagatavoti no Eiropas datu uz, aizsardzības uzrauga 29. pānta darba grupas, pamatiesība aģentūras un EESC Mēs tagad uzklausīsim mūsu referentu Kirkopkungu un pēc tam komisiju un padomi, ja tie vēlēsies izteikties. Un notiks pirmā viedokļa apmaiņa starp deputātiem. Kirkopkungs, lūdzu. Much, President. Paldies, priekšsēdētāji. Šī patiešām ir viedokļu apmaiņa, kas ir, eh, ko mēs varētu klasificēt kā 1A jo mēs to jau sākām pagājušajā reizē, tomēr bija jau vēls un mums vienkārši nepietika laika to noslēgt. Pie tam dažiem kolēģiem vajadzēja pamest sēdi, lai izskatītu citus svarīgus jautājumus. Šķiet, ka situācija ir ļoti līdzīga šodien, tādēļ varbūt tā būs viedokļu apmaiņa 1B. Un mums joprojām vajadzēs atgriezties pie šī jautājuma. Protams, neapšaubām tas ir ilgs process un mēs eh, nesagaidām tūlītējus rezultātus, atklāti sakot. Referents ir tik vien uh, relaksēts par to visu, cik vien tas ir iespējams, jo mums nevajadzētu pārāk steigties, sasteigt uh, darbu pie šī dokumenta. Un par to ir jārunā ne tikai šajā komitejā, bet arī dažādās organizācijās, kur, uz kurām tas attiecas, lai viņas varētu izteikt savus viedokļus. Es ceru, ka mēs neizteiksim steidzīgus, pārsteidzīgus secinājumus balstoties uz komisijas priekšlikumiem. Referenta atbildība priekšsēdētā ir sagatavot ziņojumu tas ir referenta ziņojums, un, eh, kurš tiek izmantots pār diskusiju pamatu šajā komitejā, un uz to tiek balstīti arī lēmumi. Un man vēl, kā jūs zināt, nav ziņojuma. Es plānoju to sastādīt eh, līdz rudenim, un pēc tam jūs varēsiet konstruktīvi par to diskutēt, un es ceru, ka jūsu komentāri nebūs destruktīvi. Tomēr vēlos arī teikt, ka PNR ja pasažieru datu reģistrs ir tēma, pie kuras ir strādājuši daudzi kolēģi, kurus varētu uzskatīt par veterāniem šajā jautājumā. Mēs esam sadarbojušies eh, arī daudzās citās jomās. Es pasažieru datu reģistra. Reģistrs eh, ir eh, pavisam atšķirīgs, atšķirīga sistēma no tām, kuras mēs esam piedzīvojuši līdz šim. Protams, ka tajā ir vairāki elementi, uh, Eh, līdzīgi elementi ar iepriekšējiem dokumentiem, piemēram, datu jautājumā. Dati, individu dati, nevain, dati par nevainīgiem, nevainīgu cilvēku dati ir ļoti jutīga informācija. Mums ir jāizstrādā kritērija un tā, jāizdomā, kā mēs izturēsimies pret šādiem datiem ēs līmenī kāds, kādam būtu jābūt šī reģistra aptvērumam? un kādiem vajadzētu būt rezultātiem šādas vienošanās rezultātā, kurš finansēs izmaksas, kuras radīsies šādas, šāda reģistra uzturēšanas gadījumā, un, un kurš izmantos e, šos datus. Iepriekš bija situācija, tad iepriekš, līdz šajā situācija bijusi tāda, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz vērtīgu ieteikumu no komisijas, un jūs pats eh, dažus no tiem pieminējāt. Eh, vairākas aģentūras, kuras pastāvējušas jau iepriekš, un varbūt vienota aģentūra, par kuras eksistences nenojautu, eh, vēlas izteikties, un tām ir spēcīgi viedokļi par pasažieru datu reģistru. Tomēr mums vajadzētu uzturēties piesardzīgi pret uh, juri, pret uh, juristiem, kuri konsultē par šādiem jautājumiem, jo mēs jau esam dzirdējuši no, par dažādiem gadījumiem uh, dažādās konstitucionālajās tiesās, piemēram, uh, Rumānijas konstitucionālā tiesa ļoti interesēta datu saglabāšanas jautājumā. Uh, Ja viņi vēlas man uzdot kādus jautājumus, protams, viņi to var izdarīt. Tāpat arī Vācijas konstitucionālā tiesa ir ļoti interesēta um, apvienotās informācijas vākšanas uh, metodē. Un, protams, ka es uh, atbildēšu arī uz viņu jautājumiem. Neapšaubāmi es dzirdēšu jautājumus no, saņemšu jautājumus no Eiro, Eiropadomas priek, priekšsēdēta prezidenta, tad, kad. Mm, viņi būs izlasījuši manu ziņojumu. Es domāju, ka būs daudz interesantāk lasīt viņu piezīmes par manu ziņojumu, nevis, nevis, eh, tās, nevis piezīmes par komisijas priekšlikumiem. Un vēl viens komentārs. Darbs pie šī dokumenta ir pie, tikko sācies, un man šķiet, ka mums ir patiesa nepieciešamība pēc, šīs, pēc šī eh, līguma. Manuprāt, pasažieru datu reģistrs ir ārkārtīgi nenovērtējams, eh, ārkārtīgi svarīgs instruments terorisma apkarošanā. Es zinu, ka šajā komitejā tas izraisa ļoti dažādas, eh, dažādas jūtas, viedokļi ir atšķiras. Uh, Tomēr mums ir svarīgi uzņemties pašiem atbildību un jādara viss iespējamais, lai aizsargātu nevainīgos ceļotājus, pilsoņus, tik labi, cik vien mēs to spējam. Vienmēr mēģinot līdzsvarot nepieciešamību pēc privātuma un informācijas aizsardzības. Manuprāt, priekšsēdētāji, uzsākot šo ceļojumu, eh, es sagaidu atbalstu no šīs komitejas, no priekšsēdētāja, un es ceru, ka mēs panāksim ļoti labu rezultātu. Tas nozīmē, ka nākamreiz, kad mēs par to runāsim, būs rudenī, un es ar nepacietību gaidu šo diskusiju. Paldies, Kirkopa kungs, saka priekšsēdētājs, tā nav pirmā reize kad mēs diskutējam par šo dokumentu. Tā mēs tās varam klasificēt kā 1B, 1A, 1B, 1C un tā tālāk kā jau jūs teicāt, es ceru, ka jūsu prezentācija pāraugs konstruktīvās, nevis, kon, nevis destruktīvās diskusijās. Tad, tad kad jūs ziņoj, ziņojuma projekts tiks uzrakstīts un būs pieejams drukātā veidā. Varbūt komisijas pārstāvi vēlas komentēt vai izteikties. Varbūt Noņas kungs no padomes arī varētu teikt dažus vārdus. Priekšsēdētāji, es mēģināšu ietaupīt jūsu laiku. Komisija jau ir prezentējusi savu priekšlikumu, tādēļ es nedomāju, ka būtu nepieciešams par to runāt vēlreiz. Mēs esam uzklausījuši jūs teikto un sagatavosim atbildes uz jūsu jautājumiem. Tomēr šajā posmā man nav īpaši daudz ko piebilst. Paldies! <coughs> Paldies! Pre, polijas prezidentūra jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos novēlēt patīkamu pēcpusdienu šīs komitejas cienījamajiem locekļiem. Jā, es piekrītu komisijas pārstāvjiem, mēs jau esam pie tā strādājuši. Zināmā mērā jā, tomēr pirms es runāju pār Polijas prezidentūras eh, detalizētāko, nu, detalizētu nostāju attiecībās pasažieru datu reģistru, vēlos jums sniegt uh, pāris statistikas datus. Pirmkārt, šīs ir trešais dokumenta priekšlikums. Un es ceru, ka ceturtais būs vislabākais. Manuprāt, tā jau ir piektā, sestā prezidentūra, ja esmu saskaitījis pareizi, kura turpina darbu pie šī, eh, pie šī faila. Un, manuprāt, eh, darbs nepaliek vieglāks, ne par matu. Tomēr vēlos pateikties eh, Ungāru kolēģiem, maniem priekšgājējiem, kuri virzīja debati pareizajā virzienā. Virzienā, kuru, kuru vēlas turpināt Polijas prezidentūra. Ir atsevišķi, man ir daži komentāri. Pirmais ir par vīdi un mēs esam sākuši darbu pie šī jautājuma. Otrais ir mērķis, kuru mēs pazemīgi vēlamies sasniegt. Un trešais ir risinājums, kur, kurš šobrīd nav īsti skaidrs. Tomēr mēs, mēs uh, Centīsimies panākt patiesu kompromisu starp institūcijām. Vēlos pašlaik runāt par risinājumu. Tā ir koplēmuma procedūra, un šis uzdevums nevar būt, nevar būt eh, sarežģītāks nekā tas jau ir. Runājot par vides jautājumu, jeb, jeb atmosfēru, kādā mums ir eh, jāstrādā, mums ir jāatrod konkrēti risinājumi, konkrēti priekšlikumi, un es, eh, es vēlos parunāt par laika grafiku. Jau bija pirmā viedokļa apmaiņa starp dalību valstīm un eh, darba grupu, tika izstrādāts vispārējais vērtējums. Vasaras atvaļinājuma laikā mēs plānojam sagatavot konkrētus komentārus, pie kurus varēs apspriest septembrī, un tad septembra beigās mēs tos varēsim atsūtīt atpakaļ dalību valstīm. Ir arī kāda svarīga informācija mēs nekad nekavēsimies ar eh, komentāriem jūsu komitejai. Ne jau tādēļ, lai saglabātu tādu politisko korektumu, bet tādēļ, lai vienkārši saglabātu komunikāciju, savstarpējo komunikāciju. Tāds ir mūsu mērķis. Pirmajā dokumentā, ko Polijas prezidentūra prezentēja darba grupai mēs aicinājām dalību valstis, un te es varu būt atklāts, aicinājām dalību valstis paspērt soli atpakaļ. Mums ir jā, jāveic noteikta izpēte, jāveic proporcionalitātes tests. Mēs a, esam lūguši dalību valstis veikt noteiktas pārbaudes, un līdz mēneša beigām beigām uh, sniegt uzlabotus komentārus, kurus varēsim, uh, varēsim iekļaut uh, tekstā. Ne tikai pre preambulā, kā tas ļoti bieži ir, bet mēs vēlamies uh, sasniegt visaptvarošu risinājumu un pietuvināt uh, tās dalību valstis, kuras šai diskusijā nav bijuši tik aktīvi iesaistītas. Visbeidzot, ja mēs sadarbojamies uh, visi kopā, pārskatāmības nolūkā, mums ir jāsad, jāsadarbojas ne tikai darba grupas ietveros, bet arī kāds komitejas ietveros. Ne, tad mēs jums paziņosim, kāds progress ir panākts. Noslēgumā vēlos eh, runāt par to, kā, kādā virzienā mēs esam strādājuši. 7. jūlijā darba grupa satikās pirmo reizi, un eh, lielākā daļa laika tika veltīta uzklausīšanai, nevis runāšanai. Mēs lūdzām tos, kuri šobrīd apstrādā pasažieru datus, eh, izstāstīt, kā viņi to dara un kāds ir rezultāts. Apvienotās karalistes, Zviedrijas, Francijas un Beļģijas pārstāvi ieradās un dalījās eh, ar saviem viedokļiem. Startautiskā gaisa pārvadājuma asociācija Eh, un dažādas citas ar gaisa pārvadājumiem saistītas asociācijas eh, izteicās, un viņu komentāri bija ļoti kritiski. Mēs, kā, mēs, kā prezidentūra, ņemsim vērā šos komentārus un no, nu, iesaistīsim arī komiteju. Visbeidzot, mēs devām vārdu 29. darba grupas eh, pārstāvjiem un ECOSA komitejas referents apsolīja septembra beigās ierasties un paziņot savu, vi, eh, savu viedokli. Mēs arī runāsim ar eh, līdzsabiedrību pārstāvjiem un mēģināsim salikt kopā visus puzles gabaliņus un radīt vienu bildi. Procesa noslēgumā mums uh, būs uh, jāuzrāda pierādījumi, ka mēs esam lūguši izteikties visas, visas iesaistītās puses nevelti mēs cenšamies ņemt vērā pilnīgi visus priekšlikumus. Jūs zinat eh, padomas nostāju, jūs zinat, eh, eh, cik lielā mērā tā, tā au, vērt, cik augstu šī vērt, tā vērtē šo projektu, un mēs to, mums noteikti ir jā, jāpanāk nevainojums rezultāts. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Polijas prezidentūra bija ļoti atklāta raksturojot savu nostāju. Un tagad mēs varam padiskutēt, dod vārdu komitejas locekļiem un pirmā Sipēles kundze. Atvainojiet, ka man tik bieži sanāk runāt šodien, bet šeit ir neliels deputāts skaits. De, priekšsēdis tās ir jūsu tiesības. Tātad es gribētu sākt ar tādu principiālu piebildi. Zinu, ka padomes prezidentūra e, īstā to nebija domājis, bet gribētu principiāli sacīt, ka pieņemt direktīvu tikai tādēļ, ka ir jau bijuši vairāki mēģinājumi to darīt un neizdevās, tas ir pavaišs arguments. Mums jāraugās, kas ir direktīvas pienotā vērtība. Tas, ka tā ir vairāk kārt izgāzusies, varētu varbūt domāt drīzāk, vai mums tā vispār vajadzīga vai varbūt arī pieeja vai eh, kas cits ir eh, tāds, eh, pa ko mums vajadzētu vairāk vēl padiskutēt. Timothy Kerkopā pieeja man šķiet ir nepieciešama, es domāju, ka steigties mums nevajadzētu. Ja mēs nonākam pie secinājuma, ka direktīva dod pievienoto vērtību smagas organizētās noziedzības apkarošanā, tad tomēr vēl jāuzdod jautājums par implementācija atbildības jomam, kas var piekļūt šiem datiem, kas to organizēs šo 27 valstu e, savienībā vai e, atbildība piekritīs kādai dalībvalstī, vai mēs kopīgi to organizāsim, kas varēs šiem datiem piekļūt, kas tos apkopums, kā būs ar e, fizisko personu datu aizsardzību, svarīgs jautājums, īpaši arī domājot par uh, mūsu eh, rīcība eh, saistībā ar eh, avio pasažieru datu startautisko apmaiņu, tātad mums ir jānonāk pie risinājuma, kas arī izpildītu tos augstos standarts, kurus mēs uzstādām trešām pusēm. Uh, Eh, runājot par eh, piesaist pie mērķi, es domāju, te ir jābūt saistē ar terorismu apkarošanu vai eh, organizētās noziedzības apkarošanu, un tas ir jādara ļoti piesacīgi, ļoti uzmanīgi, lai nerastos risks šos datus izmantot arī mazu un sīku noziegumu vai pārkāpumu apkarošanai, kas šo pasākumu samērīgumu neuzlabot. Intveldes kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji uzsākšu ar atvainošanos, jo diemžēl man nāksies aiziet tūlīt pat pēc savas intervences. Eh, paldies referentam eh, par ļoti atvērto, iekļaujošo eh, darba metodu, kas ir, manuprāt, vislabākā garantija laba rezultāta sasniegšanai un vienprātības sasniegšanai. Es domāju, ka mums būtu jābūt ļoti pragmātiskiem, Tiesību sargājošām uh, iestādēm ir jādod vajadzīgie rīki, lai izpildītu savus uzdevumus ne vairāk, ne mazāk. Šeit ir jābūt ļoti precīziem. Lai ko arī mēs nolemt, tam ir jābūt balstītam uz faktiem. Līdz šim ar to ir bijis kā bijis. Uh, polijas prezidentūra droši vien eh, tam piekrītu, es zinu, bet mēs joprojām gaidām Kaut gan esam saņemši zinām informāciju no referentu un prezentāciju, ko viņš vakardien pats organizēja Manchestrā. Bet pirmais mūsu uzdevums būtu demonstrēt šāda, šādas plašas datu uh, vākšanas un analīzes nepieciešamību. Tas ir jāpierāda. Tā ir nevis politiska, tā ir juridiska prasība. Un, protams, ir arī tāda kā pelēkā eh, zona, kur eh, nav eh, skaidrs, vai nepieciešami ir jāpierāda, bet es domāju, mēs varam darīt daudz vairāk nekā tas ir darīts līdz šim. Mums arī jāpierāda, ka ir nepieciešama ES aviopasažieru datu reģistrācijas schēma arguments līdz šim izskanēja, ka ja mēs to nedarīsim mēs līmenī, tad būs 27 dažādas sistēmas, ak vai vai. Bet ņemot vērā, ka šobrīd ir tikai viena tāda pilnvērtīga personas, uh, aviopasažieru personas datu sistēma, proti Britu, uh, Un ir cits valsts, eh, kā pat, piemēram, Nīderlanda, man valsts, kas oficiāli nevāc par avio pasažieru datus, bet to dara uz tādu ļoti nestabilu juridisku pamatu, nu, tad es gribēju teikt, tas jau, nu, diez vai varbūt par pamatu e, prasīt Eiropā šādu sistēmu ieviest. Piekrīt Sipels kundzei, ka mums ir ļoti rūpīgi jādefinē šādas sistēmas Eh, apjomi, eh, un otrais priekšsēdē ar to arī beigšu, eh, un tas ir ļoti nozīmīgi datu ilgtermiņu uzglabāšanas jautājums. Visu datu. Ko mēs darām? Pamatā mēs ne tikai izmantojam šos datus, lai uh, uh, novērtētu personas, kas šķērso robežas, tas varbūt ir vismazāk problemātiskais uh, Bet eh, daudz nopietnāk ir tas, ka mēs masveidā eh, glabājam nevainīgi cilvēku dats eh, par noziegumu, kas varbūt mums nav padarīt, vai mēs neko nezinām, un tad mēs dā, vāras iestādēm ļaujam šos dats pārskatīt bez tiesas rīkojumu. Tā ir pamat uh, problēma. Ja policija vēlas manu mājokli kratīt, tad viņiem ir nepieciešams tiesas uh, E, e, ties atļauju. Un e, tieši tas arī, manuprāt, ir izšķirošais, ka datu bāzēm nedrīkst bez tiesas atļaujas piekļūt. Izņemot, tad, ja mēs, ja mēs masīvu avio pasažieru datu bāzi radam arī bankas datu bāzi, telekomunikācijas datu bāzi, Eh, pie kā mēs nonāksim. Gal galā mums būs masīvas datbāzes par miljoniem pilsoņu, kas neko nav pārkāpuši, bet droši vien pat arī nekad nepārkāps. Paldies vārds Albrešta kungam. Paldies priekšsēd. Es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs ļoti saulaicīgi uh, eh, apspriežam šo priekšlikumu. Paldies arī Kirkop kungam ka mums bija iespēja par to diskutēt arī iepriekš, un to darīsim arī turpmāk. Uz viņa uh, sagatavošo darbību pamatu, es domāju, pieeja arī ir pareizi, uh, eh, ļoti svarīgi, un tajā ziņā mēs visi esam viensprāts uh, cīnīties pret terorismu un uh, organizēto noziedzību uh, ir absolūti nepieciešams, lai policija un tiesības sargājušās iestādes, lai viņa rīcībā būtu nepieciešami instrumenti, Eh, lai to darītu, lai varētu sākt datus par aizdomās turmiem. Mēs šeit runājām par uh, pasākumiem, tātad par datu apkopošanu, tajā brīdī, kad vēl nav nekādas konkrētas aizdomas vai izmeklēšanas darbības. To ir svarīgi konstatēt. Mēs jau dzirdējām vienotu kritiku par to un uz šīs kritikas fona, kā arī ņemot vēro līdzinējos. Uh, deputātu e, e, debatu pienesums. Mums jāsaka skaidri, ka komisijas priekšlikums ir nesamērīgs un nepieņemams. Mēs varam kaut ko darīt ar to, bet īstenībā tas nevar būt pamats piec gadus visu ES pilsoņu avio pasažieru datus glabāt, manuprāt, jau uz pirmo acu uzmetienu ir nesamērīgi kaut vai tādēļ, ka jau tagad praktizētā PNR datu e, izmantošana dalībvalstīs notiek ļoti atšķirīgiem mērķiem, un ir pilnīgi neskaidrs, vai mēs esam viensprāts par to, vai šie dati tiek izmantot tikai vienīgi terorismu apkarošanai, organizētās noziedzības, starptautiskās noziedzības apkarošanai, uh, Mēs jau redzam, ka nevienmēr tas tā notiek, piemēram, nolīgumos, pa kurām mēs vedam tagad sarunas ar trešām valstīm. E, te ļoti nopietni jautājumi. Ilgtermiņa datu uzglabāšana, par to jau izskanēja šis tās, kāpēc tas vispār nepieciešams, kādēļ organizētās noziedzības darbības schēmas mēs nevaram analizēt arī anonimizētā veidā. Uh, Eh, izmantot vairāk statistikas datus, kā jau mēs nevaram klasiskos izmeklēšanas metodus pastiprināt, piemēram, konkrēto policijas darbu uz vietas lidostās eh, un tur, kur kriminalitāte eh, noziedzība notiek, jo tā ir īstā problēma, prioritizēšanas problēma. Policijas darbā tiek taupīt līdzekļi klasiskajā izmeklēšanā. Uh, bet milzīgi daudz līdzekļu tiek tērēt šādiem pasākumiem kā šiem, pa kuriem es neesmu pārliecināts, ka tie gal galā būs tiešām efektīvi. Un beigās man jāsaka tas, ka ir jājautā par vispār saskanību ar uh, konstitucionālo tiesībām un ar ES uh, eh, līgumiem. Tas ir jāpierāda, manuprāt vai tiešām uz ES līguma pamata vispār šādu sistēmu ir iespējams izveidot. Manuprāt, uh, uh, juridiskie atzinumi, kurus mēs esam līdz šim redzējuši, labi, par tiem vienmēr var strīdēties, vienmēr būs divi juristi ar trim viedokļiem, par to mums nav jādiskutē, bet e, kritika ir nepārprotama līdz šim, to mums ir sniegusi juridiskais dienests, e, ļoti daudz citu ekspertu šādā sensitīvā situācijā mēs nevaram to visu vienkārši ignorēt e, kā komisija to cenšas daļai darīt. Es domāju, ka tas ir nopietni kritizējams. Uh, Mums ir tomēr konstitucionālas tiesības jāievērā un jautājums par to, eh, kur izbeigsies eh, datu uzglabāšana, ehm, ilgtermiņa uzglabāšana, ir jāatbild un pilsoņi šādas pasākumus nekad neakceptēs, ja eh, jautājums par to, kur ir robeža šāda datu uzglabāšanai netiks atbildēts. Paldies, Ērnestas kundzei vārds. Paldies, sākšu ar, sākšu šādi Jau no pašsākuma mēs, eh, kā jūs ziniet, eh, paudām eh, nopietnas šaubas, vai šādiem PNR nolīgumiem vispār ir jēga. Nav nekādu pierādījumu nekur, ka tas tiešām būtu nepieciešams. Un arī komisijas izteiktie argumenti, kas parādās arī viņa priekšlikumā, ne, nebūtu nav pārliecinoši. Piemēram, kā atsevišķas dalībvalsts it kā to vēlas. Uh, E, šī nepieciešamība ir e, jautājums, pēc tās ir jāatbild, līdz šim tas nav noticis, un tas ir ļoti problemātiski. To kritizējam ne tikai mēs, bet arī pamatiesība aģentūra ir gandrīz vai iznīcinoši kritiku paudusi Eh, attiecībā pār šī dokumenta samērīgumu eh, un arī uz jautājumu, kāda gan visa tam būtu jēga. Un arī atgādina, ka šeit tiek pārkāptas pamatiesības nesamērīgā apjomā. Nu, tas tik tā starp citu. Eh, teikšu godīgi, mums ļoti pamatīgi ir jāpārdomā, piemēram, pārkāpumu vai noziegumu uh, saraksts par terorismu apkarošanu nav jānotas, bet, piemēram, otrais punkts, šeit ir tāds uzskatījums, kā uh, eh, uh, eh, ugunsgrēku izraisīšanu, krāpšana, šantāža. Es domāju, mums ir ļoti nopietni jādomā par to, vai tiešām mēs šādas noziegumus domājam vai mēs tik tālu vēlamies uh, iet, tas man šķiet ļoti kritisks jautājums. Pieminēšu vēl to. Piemēram, zinām personas datu uh, apstrādes aizliegums. Es nezinu, uh, uz ko īsti vērsts komisijas 4. Uh, priekšlikums 4. pāns, piemēram, attiecībā uz datiem, kas nav ņem vērā. Uh, personas eh, vecums, dzimums, eh, eh, pilnīgi nepieļaujama diskriminācija, man jāsaka, vai, teiksim, turpināsim ar to informācijas apmaiņas ar dalību valstīm. Kas tad ir ar datiem, kas liek domāt, ka, piemēram, mums ir darīšana ar pastarpināt diskrimināciju, Eh, arī eh, par to pamatiesība aģentūrā ir eh, nopietni norādījumi. Kāpēc vispār šie dati ir jāpārraida, jānodod, kāpēc šai PNR iestādē vispār ir jāsiem šie dati, kas liek uh, bažīties par uh, pastarpinātu diskrimināciju un kas nodrošinās, ka tā nenotiks. Man tas galīgi nav skaidrs. Tād par trešām valstīm tas ir absolūti uh, pārdrošs formulējums no komisijas puses, tā tam noteikti nevar pieiet. Daudz tika teikts par datu uzglabāšanu 5 gadu eh, garumā, neviens nevar paskaidrot, kāda tam varētu būt jēga, man tas šķiet ļoti apšaubām. Un beig beigās gribu runāt vēl uz vienu jautājumu, proti 11. pāntu personas data aizsardzība. Protiskais pamats. Uh, 2008. gada pamatlēmums un tam līdzīgi. Mums ir jājautā, kāds būs seks. Es jums varu pateikt, kāds būs seks jauna fizisko personu data aizsardzības direktīva. E, tā taču mums būs pēc gada Tā kā labāk pagaidīt, kamēr tā būs spēkā, un tad atsaukties uz to, nekā šeit eh, padarīt tādus pusdarbu īsumā. Es domāju, mums būtu visi šie jautājumi punkts pa punktam jāpārnā ēna referentu starpā ar referentu, lai mēs neiekustinātu kaut ko tādu, kas ir absolūti neproduktīvi un pat bezjēdzīgi. Paldies. Paldies vārds Latfordas kundzei. Paldies priekšsēm. Man ir nopietnas bāžas par šo ierosinājumu, par datu apjomu, par to, it īpaši, ka mēs galvenokārt tā tad e, eh, raugamies uz to, ko komisija sauc par nezināmiem aizdomās turamiem. Cilvēki nevar uzskatīt, tikt uzskatīt par aizdomās turamiem, kamēr mums nav īsta pamata tam. Tikai tādēļ, ka viņi zināmam personas profilam atbilst. Uh, un tas skar arī sensitīvo datu jomu, arī uh, kur un kādi cilvēki ir ceļos no tā neizdarīt, nevar izdarīt secinājumu, ka, vai viņi nodarīs noziegumu. Infelds kundze arī jautāja, vai tas var būt saprātīgi, noderīgi. Ja runa par narko kurjeriem, acīm redzot, tās varētu būt galvenās jomas, kurās šādas, šādu profilu var noderēt, bet teikšu tā, tas tiek iegūts par dārgu cenu. Tā tad par datu vākšanu par nevainīgiem cilvēkiem. Viņi nav vainīgi, kamēr viņi vaina nav pierādīti vai vismaz tie nav aizdomās turmie, kamēr viņi kā tādi nav klasificēti, un tas uh, rada būtiskas problēmas. Problēma ir tāda, ka mēs uh, datus vācam, uzglabājam, apmainamies ar tiem, un es varu teikt tikai par savu valsti. Augstāko fizisko personu datu aizsardzības standārtu uh, privātumu un datu privātumu datu aizsardzības standarti nav ievērot. E, ir zināms šis apvienotās kvalitātes standārts par telefonu sarunu noklausīšanos, par e, personas datu zakšanu no nu, žurnālistu puses šie pārkam šajā gadījumā, bet pat apvienotās tā karalistē pagāja labs laiks, e, kad nopietni sodi tika piespriesti par uh, datu aizsardzības direktīvas pārkāpumiem. Un kāda ir šī kultūra, tā teikt, ja? Tad policija, kas eh, personas datus eh, pārdod par naudu, nu tas ir šis skandāls. Bet es ne, nevaru iedomāties, ka ar šādām parādībām saskaramies tikai manā dalībvalstī. Tas eh, parāda, kāda ir kultūra attiecībā uz piekļuvu datiem un to sargāšanu Eh, šis priešlikums eh, ir nonācis tādā eh, vidē, kas tam nav gatava. Tāda ir problēma, es tā teiktu. Un labi, tas var būt noderīgi narko kurjeru narkobiznesa apkarošanai, bet tas jau vēl nenozīmē, ka tas ir samērīgs ierosinājums. Un par to ar Kakop kungs mūs droši vien mēģinās pārliecināt, ka tas tā varētu nebūt. Jo šeit uh, ir jābūt ļoti augstam slieksnim, augstam mērauklam personīgi. Neskatoties uz vairākām atsauciem un apgalvojumiem, neesmu sardzējis nevienu konkrētu pierādījumu tam, ka uh, eh, avio pasažieru dati parasti ir palīdzējuši terorists notvērt vai terorismā aizdomās turētos. Nu, labi, varbūt es neesmu pareizajās vietās meklējis šādu informāciju vai pareizus dokumentus lasījis, bet es domāju, ka e, nu, tomēr tam būtu nepieciešama skaidra pierādījuma. Es gribētu vēl papētīt, vai bijuši kādi praktiski soļi, lai nodrošinātu e, privātumu, datu privātumu. Es zinu, ka direktīvā tas ir ierakstīts ļoti vispārīgi noformēts par to, e, ka ir jābūt datu drošībai, e, par to jārāk gadā un jābūt arī sodiem par pārkāpumiem, bet es gribētu arī konkrētāk, piemēram, par ielogošanās, par piekļuvu, tādu praktiskāks. Uh, Eh, nu, aizsardzības mehānismus eh, ieraudzīt. Un gala beidzot eh, tāds um, kompliments manai dalībvalstī apvienotā karalistē par to, ka vismaz mūsu valsts likumdošanā ir personas datu aizsardzībā tāda uh, atklāt godīga atzīšanās, ka uh, personas profili tiek veidot eh, avio pasažieru. Nīderlandē, tur pretī mēs saskaramies, piemēram, ar ļoti vājudisko pamatu. Apvienotā karalists eh, šķiet līderi šajā jomā. Vismaz tas eh, notiek mūsu valstī atklāti. Nu, vismaz. Paldies. Tagad vārds Trianta Filidis. Priekšsēdētāji, atbalstu Latvijas kundzes un iepriekš Ernstas kundzes paustos viedokļus, taču es gribētu komentēt komisijas priekšlikumus, jo, kā referents sacīja, viņa ziņojumā, par viņa ziņojumu mēs komentēsim un to izvērtēsim. Šobrīd es gribu pateikt tikai to, ka tāpat kā citos gadījumos, kur ir iesaistīta juridiskas struktūras. Mums ir jāmeklē pareizais līdzsvars starp nepieciešamību nodrošināt likumu ievērošanu un e, cilvēktiesību aizstāvēšanu. Tāpēc es gribu referentu veidot e, rūpīgu formulējumu un esmu gatavs sadarboties ar viņiem citiem bērnu referentiem, lai varētu e, panākt vēlamu rezultātu. Paldies un pirms dodam vārdu Kirkopa kungam. Almeidas kungs gribēja izteikties. Jā, es eh, tagad varētu eh, runāt stundām ilgi, bet es to nedarīšu. Es mēģināšu tikai izskatīt dažus jautājumus, kas ir pieminēti. Pirmkārt, ar sīpels kondensāciju, ka jums ir iespējas, ka ir bijuši daudz mēģinājumi dabūt caur šo direktīvu, un mēs šķiet esam E, iestrēguši kādās problēmās. Tas, kas notika e, iepriekš, bija trešais pilārs, mums vajadzēja ietvar lēmumu, diskusijas noritēja veiksmīgi, tad e, ietvar lēmumu vajadzēja atsaukt no darba kārtības, jo trešā pilāra vairs nebija, un mums vajadzēja veidot visu saskaņā ar jaunu institucionālo struktūru. Lūk, šis priekšlikums tika izvirzīts šī gada februārī. Tas tiek apspriests šobrīd un nekā pārāk lēna nav tajā faktā, kā lietas notiek, turklāt ņemot vērā to, ka līgumi ir mainījušies, bet tas viss ir ārpus mūsu kontrols iespējām. Tālāk ir daudz jautājumu, kurus jūs pieminējat, kas, manuprāt, ir eh, skaidri aprakstīti direktīvā. Jūs uzdodat tādus jautājumus, kā piemēram, kas ir ar pieeju, kas apstrādā, kas, eh, kas ar to visu nodarbojas. Es domāju, ka tas ir, ir lasāms direktīvā un arī ierobežojumi nedrīkst dot pārāk eh, plaši un arī jānorāda, ka tas ir attiecināms uz nopietniem pārkāpumiem, ir jābūt šeit vismaz uh, nu, noziegumam sodāmam ar trim gadiem, lai varētu šo gadījumu piemērot, un ja jūs direktīvā sakāt, ka runa būtu par sīkiem likuma pārkāpumiem, ne, mēs nerunājam par sīkiem likuma pārkāpumiem, mēs runājam par nopietniem pārkāpumiem. Tālāk. Viens vispārīgs punkts. Direktīva paredz tiesību sargājošām struktūrām veikt izlūko operācijas pār lieliem informācijas apjomiem, konstatēt eh, aizdomīgu uzvedību, bet direktīvā nav automātiskas saistes starp konstatējumu un sekām. Ir jābūt kādām cilvēku smadzenēm, kas darbojas starp datu analīzi un to pārveidi uh, operatīvā darbībā. Vārdu sakot, ir jāiesaistās cilvēkam starp šo datu atsijāšanu un secinājumu piemērošanu, kas izriet no sprieduma līdz praktiskai realitātei. Un tāpat arī es domāju, ka šeit ir palaists garām tas, ka komisija organizējusi visiem, kas par to interesējas, daudz interesējas par pierādījumiem, kas norāda uz to, ka PNR ir bijuši nepieciešami daudzos gadījumos, lai atrisinātu kriminālas izmeklēšanas un ieslodzītu tos, kam jāatrodas ieslodzījumā. Nevar apstrīdēt to, ka PNR ir bijis eh, izšķirīgs elements, lai ieslodzītu noziedzniekus tad, kad bijis iemesls to darīt. Šī direktīva nevar atrisināt, un neviens nevar atrisināt, un tas ir tikai politisks spriedums par to, cik daudz gadījumu ir nepieciešami, lai pamatotu šīs sistēmas pastāvēšanu. Un Pat Hastings kungs sacīja man un jums uzklausīšanā par datu uzkrāšanu, ka šādu spriedumu var pieņemt tikai politiski, bet ja jūs esat dzirdējuši pierādījums, tad pilnīgi nav nekādu šaubu par to, ka PNR ir bijis nepieciešams, lai pierādītu kriminālu darbību un būtu bezatbildīgi no komisijas puses ignorēt eh, šo gadījumu nopietnību un neiekļaut priekšlikumu. Tālāk Albrecht kungs runāja par anonimitāti un vēlos sacīt, ka saskaņā ar direktīvu dati būs padarīti anonīmi pēc viena mēneša. Depersonalizēti, es gribēju sacīt, saka runātājs. Yeah, yeah, yeah. MEP Ernst raised the issue. Deputāts Ernsts jautāja, vai datu aizsardzības direktīvai nebūtu jātiek sagatavotai pirms šīs direktīvas. Es Baidos, ka pastāv eh, kāds pārpratums. Ir nepieciešams vispārīgs likums, vispārīgi principi datu aizsardzībai, kas ir noteikti konstitūcijā eh, hartā, konstitūcijās, tālāk vispārīgie eh, noteikumi ka, par to, kas tas ir, un tālāk katra piekļuves sistēma ir, eh, tā ir nepieciešami specifiski datu aizsardzības noteikumi. Un ja jūs vēlaties, lai būtu šeit nopietnas, ehm, nopietna aizsardzības pasākumi, tad ir nepieciešama šajā instrumentā datu aizsardzības sistēma neatkarīgi no tā, kādi eh, datu aizsardzības eh, notiekumi pastāv. Tāpēc es domāju, ka mums sacīt, ka vispirms jāgaida datu aizsardzības direktīva, nebūtu pareizi sacīt. Par Latvārdas kundzes sacīto. Par nezināmiem aizdomās turētājiem. Šī direktīva nepārveido cilvēkus par noziedzniekiem. Nozieguma pastrādāšana to dara. Direktīva atvieglo likuma piemērošanu, nosakot, pierādot to, ka cilvēki ir pieļāvuši noziedzīgas darbības. Bet tas eh, ne paplašina aizdomos turamo vai noziedznieku loku, un mēs visi piekritīsim tam, ka tie, kas ir izdarījuši noziegumus, tiem ir, tie ir jāsauc tiesas priekšā, un tiem ir jāatbild par savu rīcību. par depersonalizāciju pēc viena mēneša, mēs esam noteikuši to, ka pēc viena mēneša personas identitāte vairs nav pieejama tiesību sargājošām iestādēm, ja vien ļoti nopietni iemesli liktu tiesnešiem vai prokuroriem pieprasīt piekļuvu šādai informācijai konkrētu aizdomu vai smēklēšanas gadījumā, bet informācija vairs nebūtu pieejama analīzei vai uzvedības noteikšanai. Es ceru, ka es nerunāju pārāk ilgi. Paldies par eh, direktīvas eh, satura skaidrošanu un dosim atkal vārdu referentam Kirkopkungam, lai viņš izdarītu secinājumus šajā 1A procedūras eh, punktā. President, and uh, they were very interesting contributions. I want to deal with one or two quick points perhaps today rather. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos varbūt pieskarties dažiem punktiem īsumā. Es eh, saprotu komisijas bāžas eh, un es pilnībā piekrītu savam kolēģim vairākās jomās. Tomēr komisijas priekšlikumi un es to vēlos vēlreiz uzsvērt, ir šī procesa sākuma punkts, nevis tā uh, beigas. Mans ziņojums, vismaz es ceru, uh, būs, uh, būs oriģināls, tā, tam būs pašam uh, savas īpatnības. Par padomes komentāriem. Jā, procesa noslēgumā mēs tiešām Eh, vēlamies uzzināt, kā tas viss tiek piemērots eh, un kā tas eh, ietekmēs iesaistītās puses. Mūsu īstenotā procesa noslēgumā būs tikai viens teksts, un mēs nevaram radīt simtiem tekstu un iekļaut pilnīgi visu iesaistīto pušu viedokļus par it visu. Kas attiecas uz Sofijas Infeldes komentāru uh, un mūsu pretrunām, es domāju, ka mēs tomēr saprotam viens otru, jo mēs esam diskutējuši par līdzīgām jomām. Jautājumi par dati, eh, bažas, kas, kas viņai ir par datu glabāšanu, ir pamatotas, jo ir jāzina, kurš tos glabā, kā, uh, cik ilgi, kād, uh, kāds ir šo datu raksturs un kā datu bāze tiks izmantota. Es domāju, ka ir jāizstrādā ļoti precīzas definīcijas un tām ir jāpievērš pietiekami daudz uzmanības. Abritas kundzei arī bija iebildumi, un es domāju, ka visas politiskās grupas jau ir izteikušās, izņemot vienu par šo jautājumu. Tad pilnībā saprotu izteiktos, izteiktās iebildes. Eh, es domāju, ka izdosies eh, sagatavot Albrehtas eh, un citu, citiem, Albrehtas kundzei un citiem kolēģiem apmierinošus, apmierinošus elementus, jo ik viena kolēģa viedokļi ir vienlīdz svarīgi. Jēnsas kundzei nepatīk pasažieru datu reģistri kā tādi, ja es pareizi sapratu. Uh, Eh, nezinu, vai man izdosies pierādīt, ka šis mums ir nepieciešams un vēlams. Eh, tomēr eh, atbalstu komisijas komentārus par to, cik noderīgi būs šādi PNR reģistri, jo tie palīdzēs noķert, notvērt svarīgi, no, no, noķert svarīgus teroristus un noziedzniekus. Ja jūs būtu pieņēm, pieņēmuši man ielūgumu uz ma ierasties Manchesterē, tad jūs varbūt būtu varējuši iepazīties ar eh, to, kā tas viss darbojas. Protams, ka arī cilvēktiesības ir svarīgs aspekts. Ne tikai to cilvēku cilvēktiesības, kur ir nevainīgi un ir uh, iekūlušies, kā, iekūlušies uh, izmeklēšanā, bet arī nevainīgi uh, cilvēki, kuri E, kuri iet bojā terorisma aktu rezultātā. Un tomēr ir e, jāizstrādā, tādēļ jāizstrādā daudz e, stingrākie aizsardzības mehānismi. Nu, mums ir jāizvērtē noziegumu veidi un to raksturs. Um, te mēs nerunājam par noziegumiem, kur, kur pietiek piespriest trīs gadu cietumsodu. Es domāju, ka mums ir jāizstrādā skaidras, stingras definīcijas, lai parādītu, ka mēs runājam par, eh, tikai par, eh, par smagiem noziegumiem un nodarījumiem. Banis Lotvorda runāja par profiliem, datu profiliem. Arī tā ir svarīga joma un tā ir jāņem vērā šajā dokumentā. Kā mēs zinām, uh, Eh, diskriminācija, netiešā diskriminācija var aptvert ļoti dažādas aspektus. Ļoti bieži mēs to eh, pat neievērojam. Ledi, Ledi Lutforda arī eh, Lutforda bija ļoti skeptiski noskaņota, tomēr mums viņa ir jāpierāda, ka pamatsistēma, kuru mēs vēlamies izveidot, eh, izveidot būs pietiekami uzticama un tās, tās aizsardzības mehānismi spēs aizsargāt eh, cilvēkus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Kirkofa kungam. Tā bija lieliska diskusija. vēl mēs neesam sasnieguši 1B posmu. Tomēr eh, mēs uh, esam gatavi turpināt darbu pēc vasaras atvaļinājuma. Un mēs uh, sekosim šī dokumenta izstrādes procesam šīs komitejas darbu kārtībā. Pieturēsimies pie darbu kārtības, turpināsim pie nākamā punkta, un nākamais punkts ir numur 20. Tas uh, ir par novērtēšanas mehānismu izveidi, lai pārbaudītu Schengenas akī piemērošanu. Vai tā ir? Lūdzu, pametiet telpu klusiņām, ja jūs vēlaties iet projām, lai mēs varētu turpināt darbu. Okay. So as I say, Dargie kolēģi, turpināsim darbu. Mēs uzklausīsim Eiropas parlamenta juridiskā dienesta prezentāciju. Proti tā, tā atzinumu par uh, komisijas e, priekšlikumu un tā juridisko pamatu attiecībā uz Schengenes evolūcijas mehānismu. 2. maijā 2. maijā tika prezentēts ziņojums un 16. jūnijā prezidentūra informēja, ka padome ir apturējusi darbu pie priekšlikuma pamateksta. juridiskais dienests pašlaik eh, mēģina mainīt eh, dokumenta pamatu uz 70. pāntu, uz, eh, Eiropas, līgumu, uz līgumu par Eiropas Savienības darbību 70. pāntu. Jo šis pants ļauj īstenot koplēmumu procedūru. Savukārt 70. pants neļauj Eiropas parlamentam iesaistīties likumdošanas procedūrā. Uh, Pēc referenta lūguma es lūdzu, kā Lība komitejas priekšsēdētājs parlamenta juridiskajam dienestam sniegt atzinumu par šī juridiskā pamata atbilstību, piemērotību. Tāpat arī lūdzu juridiskajam dienestam noskaidrot, izpētīt, cik lielā mērā šī priekšlikuma aptvērumu varētu paplašināt, lai iekļautu tajā arī Eh, organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanu, jo tas tika pieprasīts vairākos grozījumos. Šobrīd mēs uzklausīsim jur, eh, juridiskā dienesta atzinumu, eh, ko sniegs juridiskais dienests, un pēc tam mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi, kā arī prezidentūras pārstāvi. un, protams, referentu Koeju kungu un citus komitejas locekļus. Kā es saprotu, Dīna kundze ir juridiskā dienesta pārstāve, un viņa, eh, viņa runā, viņa sniegs atzinumu, nolasīs atzinumu. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju eh, runāt par eh, komisijas priekšlikuma izvērtējumu. Schengenas evolūcijas e, no, izvērt, novērtēšanas mehā, akī mehānisma jomā. Tātad runa ir par, 70, e, par 77. E, un 70. panta apvienošanu. Un tādā veidā mēs varētu paplašināt priekšlikuma aptvērumu. Sākšu ar juridisko pamatu, ko piedāvā komisija 77. panta otrās daļas e eh, punkts. Tas nenodrošina pietiekamu uh, juridisko pamatu, uh, un pēc komisijas domām iekrie, iekšējos robežu kontrolas mehānismu uh, likvidēšana nav pieņemama. Uh, Tomēr, mūsuprāt, šis pāns, 37. pāns, nav pietiekams juridiskais pamats. Kā, jū, kā jūs zināt, Eiropas Savienība eh, nodrošina pārvietošanās brīvību un iekšējās robežu kontroles eh, likvidēšana nozīmē, ka jānostiprina ārējā robežu kontrola. Un tam ir vienas monētas divas puses. Lai mums to varētu īstenot, ir jā, jāizveido uh, vienoti noteikumi par vīzu izsniegšanu, brīvu pers eh, personu brīvu pārvietošanos. 77. panta pirmajā eh, daļā eh, tiek runāts par kontrolas mehānismu uzlabošanu uz ārējām robežām. 77. panta otrajā daļā ir runa par nepieciešamo pasākumu pieņemšanu. Tātad 77. pāns, 77. panta otrais punkts būtu uh, nepieciešamais pamats. E, tāpat mums liekas, ka juridiskajam pamatojumam vajadzētu pievienot 74. pantu, jo tas ļaut dalību valstīm veiksmīgāk sadarboties ar komisiju. 74. panta e, iekļaušana neietekmētu ierasto likumdošanas procedūru. Attiecībā uz pirmo jautājumu, e, tātad parei 77. panta otrā Eh, otrās eh, daļas E punkts un 74. pāns būtu vispiemērotākais juridiskais pamats. Par otro jautājumu, kādas būtu sekas, ja mēs izmantot 70. pantu kā juridisko pamatu? Līdztekus tam, ka parlamenta loma mainītos eh, saskaņā ar 70. pantu, parlaments zaudētu daudzas no savām pilnvarām. Ar šo dalībvalsti sadarbībā ar komisiju var sniegt objektīvu novērtējumu Eiropas Savienības eh, politiku sakarā. Un dalībvalstis ir tās, kas ir atbildīgas par, par īstenošanu. Tad tā ir sistēma, kur pastāv savstarpēji novērtēšana. Dalībvalstis novērtē vienu otru novērtēšanas pilnvaru ir atstāta dalību valstu pārziņā, un mūs, eh, mēs uzskatām, ka 70. pantu nevar izmantot par pamatu vērtēšanas mehānismu izstrādē, jo komisija ir tā, kas ir atbildīga par mehānisma īstenošanu. Komisija ir tā, kas ir atbildīga pār īstenošanas uh, izvērtēšanu, proti, kā dalībvalstis ir īstenojušas attiecīgo mehānismu. Uh, 70. pāns nevar tikt izmantots, ja, iet, ja rekomendācijas ietekmē Schengenes akī, jo tas uzliks dalību valstīm eh, pienākumus eh, un piemērot sankcijas. Priekšlikums ir apvienot 77. Eh, ir priekšlikums apvienot 77. un 70. pantu, tomēr mūsuprāt 70. pantu nevajadzētu, nav iespējams iekļaut uh, jo komisijas priekšlikumā komisija ir tā, kas ir atbildīga par īstenošanas mehānismu īstenošanu. Ceturtajā jautājumā ir jautāts, vai pašreizējā priekšlikuma aptvērumu varētu paplašināt, ietverot tajā arī e, organizēto noziedzību un korupciju. Pirmkārt, organizētās noziedzības un korupcijas e, apkarošana e, nav Schengenas akī mē, mērķu ap, aptvērumā un e, tomēr, ja dalībvalsts nespēja cīnīties ar organizēto noziedzību vai korupciju Schengenas akī ietveros, tas varētu. E, tas varētu uh, traucēt Schengens akī piemērošanu un uh, izvērtēšanu. Paldies! We... Paldies par prezentāciju, un mēs tagad varētu uzklausīt referentu kolēģu kungu. Paldies priekšsādātājiem. Pirmkārt, vēlos pateikties juridiskiem dienestam par strauju reakciju uz mūsu pieprasījumu, kas um, tika izsniegts iepriekšējā sanāksmē. Es gribētu runāt par trim punktiem. Juridiskā bāze korupcija un apvienotā karaliste Nīrija. Par juridisko bāzi runājot, es gribu pateikties eh, juridiskām mm, jām dienestam par sniegtiem padomiem un ar gandarījumu konstatēju, ka juridiskais dienests atbalsta tādu pašu pieju, kāda ir manā ziņojumā un kāda atbalsta vairums šajā komitejā. Vēlos pasvītrot tikko juridiskā dienas sacīto. 70. pāns nevar tikt izmantots kā pamats, uh, lai e, implementēšanas pilnvars uzdot komisijai. Un e, tas nozīmē un likumdošanas akti nevar ietekmēt Schengenas akī pašreiz izskata. Vai uzlikt pienākumu dalību valstīm, vai izraisīt sankcijas. Tādējādi ik viens lēmums, kas pieņemts 70. pantu ietvaros, būtu atspoguļojums pašreizējam Schengens izvērtēšanas mehānismam. E, Kas ir būtiski? Būtiski ir tas, ka padome savā pēdējā e, sanāksmē izlēma citēju. Ir trūkumi pašreizajā Schengen sakī, ka arī vāja nepietiekama esošās likumdošanas ieviešana. Tālāk citos punktos Eiropas Savienība norāda. Schengens izvērtēšanas sistēma ir jākļūst par efektīvu instrumentu, kas nodrošina labāku Schengenas akī piemērošanu un piemērotu institucionālo līdzsvaru starp dalībvalstīm un institūcijām šajā jomā. Tas nozīmē, Eiropā dome neskata šo problēmu, lai izvērtētu pašreizējo Schengenas akī, bet lūdz izmainīt Šengenes juridiskos instrumentus attiecībā uz izvērtējumu. Tātad 17. pants nevar būt bā, par pamatu. Iepriekšējā sanāksmē es norādīju to faktu, ka vairākas dalībvalstis padomē pieprasa mainīt juridisko bāzi. Tas bija politisks, eh, naidīgs akts tad, kad mēs aicinājām uz labāku lojālu sadarbību starp institūcijiem. Tagad mēs aptveram, tas bija tikai nepareizs politiskais solis, bet bezjēdzība, jo politiskais iemesls, eh, ko lūdz eh, pad, Eiropadome nevar tikt eh, piemērots. Un es vēlos pateikties juridiskiem dienestam par atzinumu. Uh, Man ir skaidrs, ka mēs nevaram panākt tās izmaiņas, ko mēs vēlamies ar 70. pāntu. 77. pants apvienojumā ar 74. pāntu var tikt izmantots kā juridiskā bāze un mums būtu jāturpina strādāt šajā virzienā. Otrais punkts - korupcija. Mūsu juridiskā dienesta atzinums apstiprina to, ko es jau sacīju iepriekšējā sanāksmē. Mēs nevaram izmainīt Schengenas līgumu ar šo grozījumu. Cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību nav Schengenas akī mērķu starpā. Izvērtēšanas mehānisms ir, iz, eh, tā mērķis ir izveidot Schengenas akī un nevis veidot jaunas kritērijas, bet tā kā Schengenas akī mērķi ietver uh, policijas un tiesiskās sadarbības uzlabošanu kri, uh, nozieguma apkarošanā, mēs varētu šeit iekļaut mehānismu, kur, ja pastāv problēmas, kas attiec uz dalību valstu nespēju risināt or, apkarot organizēto noziedzību un korupciju, tiešā veidā tas grauj esošo akī piemērošanu. Tāpēc mums būtu jādomā par kompromisu priekšlikumu šajā sakarā. Un priekšsēdētāji pēdējais punkts ņemu, runājot par apvienotās karalistes un īrijas situāciju, esmu piedāvājis dažus grozījumus, lai varētu risināt jautājumus attiecībā uz apvienotās karalistes un īrijas dalību. Un es gribu aicināt, lai šīs valstis tiktu izvērtas uh, attiecībā uz savu sadarbību eh, datu aizsardzības eh, nosacījumos un citos pasākumos. Juridiskais eh, atzinums no mūsu juridiskā dienas norāda, ka būtu vēlams paredzēt atsevišķu instrumentu šādai dalībai. Un es gribētu lūgt mūsu juridisko dienestu, ja Viņu prāts, padomas piedāvātais risinājums apvienotās karalistas un īrijas ris, situācijā, lai e, arī varētu e, tikt e, iekļauts pašreizie priekšlikumā. Paldies, jūs ļoti skaidri norādījāt savus e, punktus un. Floor, should... Es redzu, deputāti grib izteikties, bet viss Pirms uzklausīsim Moshamers kundz no komisijas. Paldies! Mēs gribētu pateikties parlamentu juridiskajam dienestam par sagatavotu atzinumu. Diemžēl mēs to saņēmām tikai ļoti nesen un varam komentēt tikai būtiskāko daļu gribu paust savu atbalstu 77. pantam, ka ir diskrepācija, ko identificē arī komisija. Par 74. panta pievienošanu mēs e, izteiksimies vēlāk. Komisijas nolūks bija uzlabot pašreizējo mehānismu. Mēs visi piekrītam, ka pašreizējais mehānisms ir ar nepilnībām. E, un mūsu mērķis bija to uzlabot. Kā to sacīja? Kvaļģu kungs ir jāuzlabo Schengenes izvērtēšanas mehānisms un e, kā juridiskais dienas pasvītroja, ir jāparedz sankcijas, lai mēs varētu identificēt tos trūkumus un jānodrošina pareiza akī piemērošana. Tāpēc esmu pateicīgi juridiskajam dienestam, kas atbalstīja juridiskās bāzes izvēli. Par korupciju runājot, akīm piemērošanā var piekrist tam, ka korupcija un cīņa pret korupcēto nozie eh, organizēto noziedzību ir daļa no izvērtējuma un sadaļā par apvienoto karalisti un īriju mums ir par to jālemj vēlāk. Paldies! Paldies un padomu polijas prezidentūra Bogudēcka kungs. Varbūt jūs vēlaties izteikties. Dzień dobry, panie przewodniczący. Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Marijas Babuševski, un es Es pārstāvu padomi, Polijas pārst, pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Man ir tas gods pārstāvēt prezidentūru un prezidentūras dosie šajā komitejā. Pēc vakardienas deklarācijas, ko sniedza ministrs Millers šajā eh, sanāksmes zālē, vēlos vēlreiz uzsvērt eh, mūsu prioritātes. Tās ir sadarboties ar Eiropas parlamentu atkarībā uz dažād, attiecībā uz dažādiem dosjē. Mēs esam gatavi sadarboties ar referentiem un mēs cenšamies noturēt regulāras sanāksmes ar referentiem. Mēs to darām jau kopš šā gada februāra. Kad runa par dokumentu būtību, tad mēs uzskatām, ka šī problēma ir vairāk vertikāli nekā horizontāli pēc tās raksturumus. Mūsuprāt, vajadzētu paplašināt juridisko uh, pamatu. Mēs vēlamies nodrošināt Eiropas parlamenta līdzdalību visā procedūrā un paplašināt uh, aptvērumu. Vēlos jums atgādināt, ka Polija nevis kā valsts, kā prezidentūra, bet kā dalību valsts neatbalstīja ideju par juridiskā pamata maiņu Schengenas akī eh, novērtēšanai. Tomēr kā prezidentūra mēs aktīvi meklēsim kompromisu padomē un mēs vēlētos sākt eh, šo procedūru pēc iespējas ātrāk. Protams, ka šajā procedūras posmā mēs esam atkarīgi no likumprojekta prezentācijas. Neapšaubām Eiropas parlaments tiks informēts par, par notikumu attīstības gaitu padomē. Šajā līmenī mēs esam gatavi īstenot nepieciešamās procedūras, lai izstrādātu nostāju jau šā gada septembrī, kad kad, ja, mēs, ja mums jāpāanalizē vājās puses, kurām pievērs uzmanību Eiropas komisija, tad vēlos jums atgādināt, ka bija diskusija, vai ja būs diskusija eh, par šo jautājumu eh, padomes sanāksmē. Vai juridiskais dienests vēlas atbildēt uz referenta Koelju kunga uh, komentāriem un sniegt paskaidrojumus. Paldies! Jā, Kojā kungs jautāja, vai būtu iespējams izmantot risinājumu, kas tika piemērots e, tā aģentūrai. Attiecībā uz IT aģentūru apvienotā karalīste iesniedza pieprasījumu balstoties uz ceturto Schengenas protokola uh, līgumu. Un to pilnvaroja padome jeb tas, ka pilnvarots ar padomes lēmumu. Tādā veidā apvienotā karalista spēja pilnībā piedalīties uh, it aģentūras regulā. Šis priek, priekšlikums tika izteikts, uh, lai tā spētu piedalīties uh, pasākumu izstrādē attiecībā uz uh, Schengenas akī. No pirmā uzmetiena šķiet, ka nav iemesla, uh, lai padomi izmanto tādu pašu procedūru arī šī priekšlikuma gadījumā. Tomēr šī procedūra ir padomis pārziņā un parlaments te nav iesaistīts. Un parlaments, no parlamenta netiek prasīts e, sniegt informāciju un nav nepieciešamības konsultēties ar parlamentu. Ja padomi nolem sekot šai procedūrai, tad uh, arī apvienotā karaliste varēs pilnībā piedalīties. Tomēr, ja šādas procedūras nav, tad es nedomāju, ka tas būs iespējams. Pēc manām domām vajadzētu izstrādāt divus atsevišķus priekšlikumus. Paldies, saka priekšsēdētājs, vārds eh, kolēģiem, Nedēcevas kundze, lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties runātājiem par sacīto, pateikties parlamentu juridiskiem dienestam par sniegto dzinumu. No kas apstiprina nepārtrauktību mū, pozīcijā, kur aizstāvam mēs kā parlaments. Šajā juridiskā atzinumā mēs varam redzēt eh, mūsu nostāju, ņemot vērā četrus punktus. Pirmkārt, juridiskais dienas aizstāv to, ko mēs atbalstam no sākuma, juridiskais bā, juridiskā bāze 77. un 74. punktā. Es domāju, katru reizi ir jāpaturprātā tas, ka šis Schengens mehānisms tiek balstās uz kopienas metodi, respektē Eiropas garu un norit solidaritāte ziņā starp dalībvalstīm un it īpaši. Uh, to nepārvērst par instrumentu, kas var kalpot īstermiņa nacionālām interesēm vai hipotēzēm. Tā tad ir īpaši otrais punkts, kas mums vieš bažas, es domāju, ir jāatceras parlamentu loma. Mēs esam institūcija, kas nozīmē tieši saikni ar pilsoņiem, un ik viena parlamenta izslēgšana vai uh, nobīdīšana malā būtu ziņojums uh, pilsoņiem. Un es domāju, ka ņemot vērā demokrātijas deficītu institūcijās un uh, krīzi, mē, šajā situācijā mums tas nav nepieciešams. Turklāt varētu rasties jautājums, kā atgūt pilsoņu uzticību, ja uh, jaunajā darbībā kom, padomu rīkojas tā, kā tā norādīja. Tālāk es gribu vērst arī treškārt uzmanību uz to faktu, ka mēs visi apzināmies to, ka pašreizējais Šengers mehānisms ir jāaktualizē, ir jālabo kļūdas, un šajā jaunajā mehānismā ir jānodrošina vienlīdzīga izturēšanās pret visām dalībvalstīm, neiesaistot eh, papildu slodas tā vai citai dalībvalstī. Un es domāju arī, ka padomē būtu jānosūt vēstījums eh, par to, ka tā kā mēs parlamentā balstāmies uz šo principu, tā ir mūsu viena vērtībām, tad padomē kā viena no institūciju trīs tur pārstāvēm tā būtu jārīkojas. Un visbeidzot. Ceturtais aspekts - korupcija sakarā. Es pievienojos tam, ko sacīja referents Koģokungs, cīņa pret eh, korupciju neietilpst Schengens saka ietvaros, turklāt eh, mums ir vairāki mehānismi, kas risina šo jautājumu. Es runāju šeit ne tikai par Rumāniju vai Bulgāriju, eh, kur ir pārbaudas ar sadarbības mehānismu, bet vēlos atgādināt arī to, ka jūnijas sākumā komisāra Malmstrēma sagatavoja un atklāja savu pretkorupcijas stratēģiju, kas ir viens no visambiciozākajiem dokumentiem pēdējo mēnešu gaitā. Un es domāju, ka ja mēs gribētu būt pārliecinoši šo pūliņu atbalstāt, tad grūti izprast, kā padome šos kritērijus iekļaut Schengeris mehānismā, kas mūsuprāt Eh, mūsu prātu padomē ir jārespektē vērtības, jā, no, jā, respektē pieņemtie notiekumi, kas attiec uz visu interesēm un drošību. Paldies, Nedačevs kundze, tālāk Ensju kungs. Paldies. Priekšsēdētāji, vēlos pateikties juridiskiem dienestam pār detalizēto atzinumu, kas ir sniegts, un jāredz, vai padomu to ņems varam pieņems. Es ceru, ka tā notiks. Es gribu atsaukties arī uz juridisko bāzi, ir skaidrs. No juridiskā dienesta atzinuma, ka 70. pants var tikt piemērots tikai tad, ja izvērtēšanu ir veikušas dalībvalstis, kā tas notiek Taču jaunā mehānisma būtība ir tā, ka tas nodrošina Eiropas izvērtēšanas mehānismu, kur Eiropas komisija būs atbildīga par šī mehānisma ieviešanu. Protams, dalība valstu pārstāvi komitejas kontrolē. Es domāju, padomis Eh, attieksme bija nepieņemama un ir maksimāli drīz jāatbloķē sarunas jaunajam Schengens atbrīvo eh, izvērtēšanas mehānismam. Citādi padome var apdraudēt Eiropas Savienības intereses, izveidot uzlabotu ārējo robežu eh, pārvaldības sistēmu un pārvaldību Schengenas telpā. Tālāk runājot par korupciju un organizēto nosacību, es atbalstu. Thanks juridiskā dienesta viedokli, ka tie nevar, i, nevar būt iekļauti Schengens uh, eh, akī ietvaros un būt kā kritērija. Protams, ir jāņem šie jautājumi vērā, izvērtējot situāciju uz vietas, bet vēlreiz gribu sacīt, Kā jau es vairāk kārt esmu uzsvērs, atkārtoju vēlreiz, ka ir to grūti nodrošināt, jo mums ir jābūt objektīvai un izmērāmai metodēji. Mēs un savukārt tas varētu novest pie pārliecīgas politizācijas, kas kurš nav saistām ne ar līguma noteikumiem, ne ar Schengens akī. Un tagad ļoti skaidri to pierāda tas fakts, ka Rumānija un Bulgārija vēl aizvien nav pievienojušās Schengens zonai, lai gan tās ir izpildījušas visus nosacījumus. Paldies! Paldies, Latvārdas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā atbalstu Kaju kunga teikto un arī paveikto attiecībā uz šo priekšlikumu. Es pilnībā atbalstu juridisko pamatu un argumentāciju, ko sniedza juridiskais dienests. Pat atbalstu juridisko pamatu 74. Eh, pantu, koplēmumu procedūru, kopienas mehānismu, ko paredz 70, 4. pants. Tāpat arī esmu pateicīga Karlsam Hoehu par paveikto darbu un to, tomēr mums nevajadzētu e, iet tikai vienā virzienā. Ja mēs e, ja valsts nepiedalās, tad tā nevar izvērtēt eh, valsts eh, eh, sadarbību policijas, policijas sadarbību. Man šķiet, ka Koika kungs ir zaudējis dažas argumentus. Manuprāt, šī Schengens eh, akī izvērtēšanas sistēma ir ārkārtīgi grūti saprotama. Es, eh, es domāju, ka apvienotāji karalistei eh, ir ļoti sarežģīti piedalīties Schengens zonā. Man šķiet, ka izmantojot likumdevēju un juridisko dienestu radošo pieeju, būtu iespējams izveidot vai izstrādāt formulu, saskaņā ar kuru e, mēs varētu nodrošināt apvienotās karalistes un īrijas daļēju līdzdalību Schengenas zonā, jeb attiecīgajā Schengenas akī e, daļā. Es īsti nesaprotu juridiskā dienesta E, atzinumu, jeb daļu no tā pēdējā atzinuma, proti e, dienests uzsver, ka ir jābūt atsevišķam juridiskajam instrumentam, lai apvienotā karalista un īrija varētu piedalīties Schengenas akī. Un tad es arī iepazinos ar e, atz, atzinumu, pagājušā gada atzinumu par IT aģentūru. un tajā tika piedāvāts, eh, piedāvāt viena regula aģentūras izveidēja un atsevišķi instrumenti, eh, atsevišķi instrumenti ka, katras eh, IT sistēmas pārvaldībai. Vai tas jau nav ietverts regulā par IT aģentūras izveidi, jo manā izpratnē regula par IT aģentūras, IT aģentūras izveidi jau paredz, ka apvienotā karaliste piedalās e, šajā sistēmā vismaz daļai SIS lēmuma dēļ. Saskaņā ar 4. pantu, 9. protokolu. Tad man nav skaidrs, vai teksts par IT aģentūras izveidi eh, nepārklājas ar eh, tekstu par juridiskajiem instrumentiem. Es tikai vēlos nedaudz sīkāku informāciju eh, Tāpat arī jautājums Koiho kungam, ko tad mēs tagad darīsim apvienotās karalistes un uh, īrijas līdzdalību Schengenas akī, ja, jaunā, ja mums jaunais juridiskais pamats būs 74. pāns un 72. pāns otrā daļa. Paldies. Ždanokas kundze lūdzu. Yes, you, Paldies, priekšsēd, runāšu ļoti īsi. Eh, protams, pateicos juridiskam dienestam par atzinumu. Mums ir īpaši eh, optimismu rosinošs atzums no prezidentūras, ka Polija nebija eh, starp tiem, kas ierosināja juridiskā pamata mainīšanu, un tā nu ceram, ka no pārdomes eh, nāk cits vēsmas polijas prezidentūras vadībā. Novēl mūsu ziņām sagatavotājiem Kveļo kungam veiksmi. Jūs pieda, eh, piesolījāt eh, kompromisu grozījums 24, 34 un 71, 43 un 71. Um, sagat, tavot, eh, mēs nebijām starp tiem, kas eh, tos, eh, to piedāvāja cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību pie ārējām robežām. Um, mēs uh, tik neizceļām. Uh, attiecībā uz Norvēģiju mums bija iniciatīva paziņojumi par robežu pārbaužu ieviešanu, jo esot organizētā noziedzība no manas valsts Latvijas, kas apdraud Norvēģiju Visi šie dokumenti, kurus mēs tagad skatām, dod politisku vēstījumu, ko jau kungs apstiprināja, ka mums tagad ir jādod politisks vēstījums tieši tā. Es domāju, ka jābūt skaidram tam, ka Schengena ir kaut kas, nedrīkst būt spekulācija objekts. Politiski, populistiski spekulācija objekts. Paldies. Paldies, Ernstas kundzei vārds. Daudz jau tika teikts, un tomēr gribu pateikties juridiskam dienestam neapšaubām par šo ļoti eh, nopietno problemātikas izklāstu, un tas man nomierina, tas man arī dod skaidrību, kādēļ es, ka es neesmu velti šeit parlamentā. Tik svarīgā jautājumā, kā Schengens izvērtēšanas procesā, Neapšaubāmi Eiropas parlamentam ir jāiesaistās. Runājot par 77. pāntu, es domāju, mums būtu jābūt viensprāts un jāturpina eh, tādā pat garā. Otrakārt, īsumā par korupciju organizēto noziedzību var jau visi eh, sacīts. Protams, šādiem jautājumiem te nav ko meklēt, ir citi juridiskie pamati. Uh, uh, uh, to jau iepriekš ir runātājs atsevišķi, īpaši jau pirmā. Un es mm, var teikt, esmu gandrīt, ka mums ir diezgan vienprātība, jo citā būtu haoss valdīt. Trešais, kas mums šķiet īpaši svarīgi, ir caurskatāmības stiprināšana arī raugoties uz Eiropas parlamentu. Ja jūs skatāties cits starpā mūsu grozījumus, tad jūs redzēsiet, ka visos jautājumos mēs parlamentu iesaistam. Cits starpā arī, kad ir runa par šo daudzgadu programmu ar e, ieteikumiem, izvērtēšanām, protams, mēs gribam, lai arī parlaments par to tiktu informēts, tiktu iesaistīts. Tādēļ aicinu referentu paraudzīties, vai šādi grozījumi nebūtu tomēr ļoti svarīgi. Nu, es domāju, ka tie tādi ir. Tad man rada bažas, e, principiāls bažas, un tas nebūs nekas jauns. Visi šie jautājumi, kas saistīti ar robežu kontrols uh, eh, eh, pagaidu atpakaļ ieviešanu. Referentu formulēm šeit man neapmierina. Man ir eh, nopietnas bāžas, ka tas nav pietiekoši šauri, teiksim, tā. Un tieši tādēļ mēs esam tādu provokatīvu grozījumu numur 52 iesnieguši, lai būtu skaidrs, ko mēs vēlamies. Proti, ka uh, kontroļu atcelšana e, iekšējās robežās, tas ir īpaši svarīgi. Nu, tas ir jums, ko jau kungs. Šajā jautājumā mēs domājam, mēs vēl daudz ko diskutēt attiecībā uz robežu kontrolas atjaunošanu. Mūsu šaubu šajā jautājumā jums ir zināms. Labi, es domāju, pietiks pagājām. Paldies. Ar to viss vēl nav beidzies bet zināmi komentāri izskanējuši, nu tad varbūt, eh, Koeļo kungs, jums kādi secinājumi kā referentam. Paldies priekšsēd. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kas debatēs runāja, pauda savus eh, viedokļus. Gribu atbalstīt polijas prezidentūras teikto. kad viņi mums sacīja, ka viņi meklē veidu, kā Schengens izvērtēšanas pirmo un otro daļu iekļaut tajā pašā, vienā un tajā pašā instrumentā. Mēs to prasam jau eh, kopš šī parlamenta eh, darbības sākuma. Mēs cīnāmies pret dubultstandartiem, sacījām, ka jābūt tikai vienam mehānismam un noteikumi, kas tiek izvirzīti kandidātu valstīm vai uh, jau dalībvalstīm tiem ir jābūt identiskiem. Tādēļ es ļoti apsveicu Polijas prezidentūras pausto, ka viņi vēlas to pašu instrumentu pirmo un otro šengens izvērtēšanas mandātu. Tam varam piekrist un, manuprāt, tam vajadzētu ļaut mums tomēr arī ar 77. Uh, 77. pāntu pamats strādāt tātad koplēma procedūra ar parlamentu. Priekšsēžkungs, div, eh, divas eh, piebildes vēl noslēgumā. Pirmkārt, es gribētu pasītrot, ka mēs šeit tiecamies uz esošā izvērtēšanas mehānismu pastiprināšanu, padarīt to par eiropeisku, nevis starpvaldību sistēmu. Otrakārt, efektīvā un veidā veikt uzraudzību, kas pat labam nav nodrošināts, kā visi zinām. Treškārt, palīdzēt dalībvalstīm risināt dažas problēmas, trūkums mazināt ar Frontex arvien pieaugušu atbalstošo lomu. Un gal galā sankciju piemērošana gadījumā, ja trūkumi netiek mazināti un tie apdraudētu Schengenes zonas kopīgo drošību. Ko mēs cenšamies izveidot? Tā ir Eiropas sistēma, kas atšķirtos diezgan būtiski no patreizēsošās. Tieši tādēļ padomēji ir jāizdara izvēle. Vai nu jūs to vēlties darīt ar parlamentu, jeb šup bez un pret parlamentu. Eiropas, Eiropa domē ir jāpieņem lēmums, vai viņi vēlas ar esošo mehānismu turpināt strādāt, jeb šo aizstāt to ar labāku, eiropeiskāku, mm, kas arī atbilst mūsu piedājumu. Tas ir padomziņā izlemt šo jautājumu. No politiskā un juridiskā viedokļa situācija ir nepārprotama. Un tomēr padomē ir jāpieņem politisks lēmums. Paldies par uzmanību. Paldies referentam Koeļu kungam, deņģis visiem, kas deva pienesumu un atzinam paudējumu, kas ir izskanējuši, kas e, šajā agrīnajā posmā parlamenta jau sākotnējā pozīcija tika apstiprina. Un tagad ir laiks paziņot, ka orientējošais balsojums varētu notikt Lībe sanāksmē septembrī vai oktobrī. Līdz tam vēl ir zināms laiks, un līdz ar to mēs esam pie citiem jautājumiem. Citi jautājumi šodien darba kārtība nav jāizskata. Darbs ir paveikts veiksmīgi, un nākamā Lība komitejas sanāksme notiks 20. 31. augustā pulksten 9 no rīta līdz 12.30. Tas būtu viss. Un tagad novēlu jums visiem jauku vasaras atvaļinājumu. Es ceru, ka jums visiem tas būs patīkams. Un tiekamies 31. augustā uzredzīti.